Uh, dear friends, uh, ladies. Dārgie draugi, dāmas un kungi, ļaujiet man lūdzu pavisam īsi pateikt, ka nu, mana ideja nebija sākt 2.30. Nu jā, jūs jau ziniet. Es būtu tevis priekšroku tādam nedaudz garākam pusdienlaikam, pat ja neesmu no Itālijas vai Spānijas, bet man ir liels prieks, ka daļa no jums ir ieradušies. Liels paldies jums par to, jo sāksim mūsu pirmo tikšanos, es atvainojos otro tikšanos, jo pirmā bija uzklausīšana komisārs kundzei. Komisārs kundze pie mums ir ieradusies, tas ir ļoti būtiski. Un mēs šajā komitejā jūtamies atbildīgi, komisārs kundze, par digitālo savienību vispārīgi runājot, ja varbūt netik ļoti par uh, digitālo vienoto tirgu. Tātad, ja jūs varētu no mūsu komitejas portfeļa puses uh, to apskatīt. Tātad mums tagad ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāri par kiberdrošības tiesību aktu paketi un nepersonalizētu datu brīvu plūsmu, un tā ir daļa no mūsu struktūrētā dialoga, kas ir ļoti būtiski. Mūsu komitejas uh, Tātad, tātad mūsu kopīgā komisijas darba programma 2017. Eh, gadam, tad tas ir minēts, un eh, arī tā skaitā Berek priekšlikuma, tātad eh, mēs šobrīd skatām šo jautājumu, esam vidū tikuši apmēram, un ļaujiet man uzsvērt to, ka ITRE komiteja pieņēma mūsu ziņojumus par Eiropas eh, elektronisko komunikāciju kodeksu un BEREK priekšlikumiem pagājuši nedēļ, un sarunas ar padomi eh, ļoti drīz tiks uzsāktas, vismaz tā tiek sagaidīts. Tātad mēs jau esam gatavi dialogam vai uh, trialogam uh, attiecībā uz elektronisko komunikāciju kodeksu un berek priekšlikumiem. Un tagad mēs gribētu galvenokārt apspriest kiberdrošības paketi un nepersonalizētu datu brīvu plūsmu. Un arī par šiem jautājumiem mēs esam atbildīgi eh, kopā ar IMCO attiecībā uz datiem, jo eh, tā ir e, lieta, kas skar arī patērētājus. Komisārs Kunz, lūdzu, jums vārds ievadvārdiem. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšstādāja kungs. Buzek kungs. Augsti godātie deputāti. Sākumā paldies, ka ielūdzāt man piedalīties šajā dialogā. Ir ļoti nozīmīgi manā skatījumā, ja ar jums sadarboties, lai vienoto digitālo tirgu. Uh, padarītu par īstenību. Un tas katru dienu ietekmē arī mūsu pilsoņu dzīvi. Ir ļoti veiksmīgi, ka ITRE komiteja tik ļoti ātri virzās pa šo ceļu. Jūs zināt, tāpat kā es, ka šis digitālais tirgus ir saistīts ar vienu no desmit Junker komisijas prioritātēm. Pat labam 24 priekšlikumi no komisijas puses ir uh, darba stadijā, 6 pabeigti. Un mēs uh, kopā strādājam, lai līdz nākamā gada beigām, ideālā gadījumā, paveikt šo darbu, varbūt kā pat ātrāk. Un visas šīs a, prioritātes a, ir nosauktas a, kā prioritāras mūsu trus, trīs priekšstādāju skatījumā. Un šajā kontekstā ļaujiet eh, vērst eh, uzmanību uz eh, trim gadījumiem, trim um, nozīmīgiem uh, jautājumiem. Mm, pirmais sēde Tallinā pirms aptuveni desmit dienām, un manā skatījumā tā bija tiešām izšķirīga sēde, jo politiskā vēsts ir skaidra un strikta. Mūsu ekonomika, mūsu nodarbinātības jautājumi un mūsu pilsoņi prasa vienoto digitālo tirgu bez kavēšanās. Tas ir uh, vēstījums, uh, kas uh, arī tiks formalizēts nākamnedēļ Eiropadomas uh, sēdē un pēc tam Telekom uh, padome 24. oktobrī arī vēlreiz skatīs šo jautājumu. Es esmu ļoti gandarīta par šo apziņas uh, līmeni visaugstākajā uh, līmenī. Mēs a, kopā m, varēsim a, pārveidot a, visu mūsu apkārtni. Un pat labi es izskatīšu konkrētos priekšlikums un jautājums, kas ir skatīti komitejā. Pirmais - kiberdrošība. Viena no mūsu nesenajām priekšlikuma paketēm ir vērsta uz kiberdrošības palielināšanu bet eh, gan uh, kiber uh, skaitu, uh, kiber uzbrukums skaits, uh, tas, cik uzbrukumi ir sarežģīti un plaši, attīstās laika gaitā, un tas ir ļoti satraucoši, cik ātri tas attīstās. Mūsu mērķis ir izveidot jaunus pasākumus, kas aizsargātu mūsu pilsoņus un uzņēmumus, kā arī valsts institūcijas pret kiber uzbrukumiem un hibrīd apdraudējumiem. Mūsu a, priekšlikumi ir sekojošie. Pirmkārt, a, atjaunot Enisa mandātu un izveidot Enisa kā patiesu a, kapacitāti, kas varētu saskarties ar nākotnes izaicinājumiem. Enisai jākļūst spēcīgākai un efektīvākai, lai varētu tāpat arī direktīva NIS 2018 gada maijā paredzēto varētu izpildīt. Nākamais jautājums ir certifikācijas pasākumi. Tie skar tehnoloģiju drošību un, in, un uh, informācijas un komunikāciju drošību. To mērķis uh, ir uh, izstrādāt uh, normas, kas atbilst kiberdrošības uh, izaicinājumiem. Treškārt, koordinācija kiberincidentu, kas ir liels un kas skar vairākas dalībvalsts gadījumā, uh, Mm, ir koordinācijai piešķirama izšķirīga svarīga loma. Tādēļ ir izstrādāti priekšlikumi, kas ir ar to saistīti. Un nākamais tāpat ir arī domāts par komunikāciju dalību valstīs un uh, SRI direktīvas ieviešanu. Noslēgumā mēs piedāvājam izveidot Eiropas līmenī satīklojumu, kurā būtu apvienoti uh, viskompetentākie speciālisti un pētnieki, kas nodarbojas ar kiberdrošības jautājumiem. Ir absolūti nepieciešams mainīties ar labāko pieredzi un pastiprināt mūsu kapacitāti. Šie pasākumi ir domāti, lai uh, cīnīties aktīvi pret uh, kiberuzbrukumiem, un es uh, esmu gatava strādāt ar jums ļoti aktīvi, lai virzītos uz priekšu šis uh, jautājumu kopums. Nākamais ir. Uh, datu brīva plūsma. Kā jau jūs priekšstādātāji kungs teicāt, es a, tagad a, pievērsīšos šim jautājumam. Eiropas Savienībā ir a, a, iespējams, a, ka preces, personas, a, pakalpojumi un kapitāls a, pārvietojas un a, plūst a, neierobežoti. Bet a, bieži vien dalībvalstīs tiek noteikti īpaši noteikumi, un ja mēs ieviesīsim mūsu plānu, tad dalībvalsts vairs nevarēs likt uzņēmumiem un pilsoņiem saglabāt vai apstrādāt datus tikai viņu pašu izcelsmes teritorijās. Izņemot tos gadījumus, kas ir ļoti skaidri noteikti, jo mēs nevaram atļauties traucēt mūsu uzņēmumu darbu, tas kavē ekonomiku ir nepieciešams skaidrs uh, datu kopums. GDPR regulējums nosaka ļoti skaidru personas un nepersonas datu aprites noteikumu kopumu. Mūsu priekšlikums ir ļoti vienkārši. Mēs izveidosim un pielietosim tādus noteikumus, kas būs attiecināti uz nepersonātu datu brīvu plūsmu un tāpat uz to, kā valsts iestādes varēs izmantot šos datus. Mūsu priekšlikumi būs ļoti plaši, taču to būs iespējams tikai īstenot sadarbojoties ar dalību valstīm. Un tādēļ mēs piedāvājam izveidot vienoto informācijas punktu un atbildīgo punktu, jo šādā veidā būs iespējams gan efektīvi ieviest regulējumu, gan arī cīnīties pret problēmām. Ir uh, nepieciešams strādāt pie informācijas sistēmām attiecībā uz nepersonātu datu brīvu plūsmu, piemēram, tajos brīžos, uh, kad tas ir nepieciešams piegādājiem. Nu, piegādātāji varētu uh, atti, attīstīt uh, autoregulējošus uh, kodus, lai uh, varētu vienkāršāk mm, turpināt darbu. Nākamais jautājums. P2B Komisijas darbs, veidojot digitālo vienotoju tirgu, neapstājas tikai pie nosiekumiem. Nākamreiz es nākšu klajā ar noteikumiem, kas skar negodīgu konkurenci un arī noteikumiem attiecībā uz tieši saistas platformām, kas piedāvā pakalpojumus un preces un noteikums, kas skar šo darbību. Uh, Tas ir nepieciešams, lai atbalstītu mūsu mazos vidējos uzņēmumus un lai uh, elektroniskās tirdzniecības platformas uh, būtu drošas Eiropā. Nākamais jautājums. Dosie ar kuru ITRA komitejai ir izšķirīga loma un ir bijusi ļoti nozīmīga loma. Es gribētu pirmām kārtām atzinīgi e, sveikt Pilar Del Castillo kundzi par ziņojuma priekšlikumu. Paldies, e, ļoti priecājos. E, tāpat arī apsveicu jūs ar ļoti iepriecinošo noteikumu jūsu personīgā dzīvē. Ir jāsaka arī, ka mēs varēsim virzīties uz priekšu tikai tad, ja radīsim apstākļus, kad investori varēs brīvi investēt. Es esmu ļoti gandarīta par priekšlikumiem attiecībā uz spektru un tāpat arī darba plānu jo uh, ir plānotas 25 gadu licences, uh, lai varētu strādāt ar, ar dažādām spektra frekvencēm. Šie apstākļi ir uh, vērsti uz nākotni, uz nākotnes uh, savienojamību, uh, un, protams, ka sarunu laikā nākotnē es ļoti vērīgi raudzīšos gan attiecībā uz ilgumu, kas ir ļoti nozīmīgs, lai investīcijas varētu būt plānojams un labāk plānojams. Uh, Pirms investējam, ir nepieciešams radīt apstākļus, a, lai a, investori zinātu, vai tīkls tiek regulēts vai nē. Un tāpat a, esmu gandarīta, ka a, jūsu a, komiteja noraidīja priekšlikumu. A, attiecībā uz kontroli par investoru a, a, no a, saistībām ar simetrisko pieju. Līdz ar to regulējums būs mazāk, respektīvi, vai elastīgāks un varēs labāk atbilst augstas kapacitātes tīklu pārvaldībai. Tāpat arī tiks ievēroti geogrāfiskās, geogrāfiskie īpatnības jautājumi. Uh, ir jābūt godīgai uh, konkurencei, tāpat arī uh, pietiekami striktiem kontrolas pasākumiem. Ja mēs runājam par pārvaldības noteikumiem, tad tiem ir jābūt skaidriem jau pašā sākumā. Es gribu vēlreiz uzsvērt, ka ITRA komiteja nepiekrīt komisijas priekšlikumam, kas domā, ka. Uh, uh, ir nepieciešams risinājums uh, gala uh, noņēmēji vai gala uh, patērētāju pusē. Es ceru, ka mēs uh, varēsim rast uh, vienotu uh, risinājumu un tas atbildīs reālajai situācijai. Mēs vēlamies radīt situāciju, kurā tiek ievērotas dažādo pušu intereses adekvātā veidā. Investori viņiem jābūt drošiem, lai viņi varētu sākt drošas un plašas investīcijas. Viņiem jābūt drošiem, ka nebūs nevajadzīgas administrācijas. Tagad Bereka. Es sveicu referentu Tošanovska kungu par pabeigtu a, plašu darbu. Mūsu mērķis runāt par šo a, regulējumu ir ļoti vienkārši. Ja mēs vēlamies a, tādu pieeju, kas balstas uz principiem, uz a, koordinācijas mehānismu, tad jābūt ārkārtīgi a, veiksmīgi strādojošiem. Šī pārvaldība un pārvaldības efektivitāte ir ārkārtīgi nozīmīga. A, man žēl, ka komisija a, neatbalsta Bereka pārveidošanu par Eiropas aģentūru ar a, pilnu tiesību apjomu, bet es ceru, ka mēs kopā varēsim Berek pārveidot par efik a, efektīvāku, atbildīgu un mazāk sarežģītu un birokrātisku. Berok ir nepieciešama arī juridiska. M, Uh, juridisks status. Tas ir nepieciešams, lai berek loma pieaugtu regulācijas a, uh, izpratnē. Tāpat es esmu konstatējusi arī, ka ir a, uh, bāžas par a, berek neatkarīgumu, jo komisija jā, spēja balsot regulātoru um, sēdēs un arī iespaido uh, izpildirektoru. Bet es varu jums uh, Varu um, droši teikt, ka komisija netaisās samazināt Bereka uh, neatkarību, un mēs esam gatavi sadarboties, lai uh, varētu kliedēt šīs bažas. Berek, uh, arī uh, regulātori gan lieli un gan uh, nelieli, visi ir jāuzklausa, un tas nebūs iespējams, ja tehniskais darbs tiks pārvaidīts a, tikai no <clears throat> vislabāk a, aprīkoto un a, lielāko apjomu regulātoriem. Un noslēgumā es gribētu teikt paldies ITRE komitejai un Zariņu kungam darbā, kas ir saistīts un kas manis ir ļoti dārgs. Tas ir iniciatīva kopums Wi-Fi 4 EU un tas ir saistīts ar geogrāfiskās bloķēšanas. Paldies Keilī kungam, tāpat arī par direktīvas darbu, paldies Krasna Tepska kungam un par reglamentu Linaru kungu, un tāpat arī par e-privacy darbu, paldies Kalas kundzei. Paldies par jūsu uzmanību, un tagad es ļoti uzmanīgi uzklausīšu jūsu jautājumus un ceru, ka varēšu arī atbildēt. Uh, un ceru, ka šīs atbildes būs liederīgas abām institūcijām. Paldies! Komisija. Paldies, komisārs kundze, par jūsu runu mūsu sēdes sākumā. Es gribētu lūgt kolēģus, kas pārstāv politiskās grupas, tagad izteikties, un Bonīkungs būs pirmais no tautas partijas grupas lūdzu. Thank you very much. Lielas paldies! komisārs kundze, par ļoti skaidro prezentāciju attiecībā uz to, kādi mērķi mums ir. Un eh, sākam skatīt šos jautājumus, ir 2017. gada rudens, un eh, es domāju, ka līdz nākamā gada rudenim mums būs tiešām aktīvi jāstrādā, lai sasniegtu visus eh, vienotā digitālā tirgus mērķus. Uh, Gribēju pajautāt par dažām lietām. Pirmkārt, kā jūs eh, novērtējat, cik eh, ātri norit eh, darbs pie elektronisko komunikāciju kodeksa, cik ātri tas virzīsies uz priekšu trialogā, jo ir vajadzīgi uh, Um, kopīgi risinājumu un kā jūs vērtējat izredzes panākt vienošanos starp dalībvalstīm par spekta pārvaldību un sadali un par kiberdrošības jautājumiem. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai uh, spēcīgāka sadarbība un aktīvāka koordinācija un tās nepieciešamības starp dalībvalstīm ir uh, vai, vai tas ir iespējams to izdarīt, vai varbūt tomēr būs tāda pati situācija, kā ir līdz šim, ka tad, kad uh, uh ieviesām tīkla informācijas drošības direktīvu, bija daudz kavēšanās un problēmas daudzās valstīs, un tās bija saistīts ar uh, kiberdrošības jautājumu. Ko jūs domājat par certifikācijas schēmu? Uh, Tas ir ļoti nepieciešams eh, sākot izmantot lietu internetu, bet no otras puses ir jāsaprot, ka šeit viens risinājums visiem nederēs. Tāpēc mums ir jāizlemj, kā eh, dažādās nozarēs to ieviest un kā uh, iesaistīt dažādas uh, nozars, lai tās sadarbotos. Un visbeidzot, pēdējais jautājums un tas ir saistīts ar Enisas jauno mandātu, jo mēs runājam par Enisa un jaunajām nodaļām tajā, kas uh, eh, eh, sā, strādās pie kiberdrošības, eh, kas ir civilā kiberdrošība, bet jādomā arī par šo te aizsardzības jomu, un šeit kāda saikne ir ar NATO, piemēram, un citām aizsardzības organizācijām, vai jūs apsverat iespēju, ka NISA, piemēram, varētu uh, veidot kopīgu apmācību, jo kiberdrošībā tas būtu ļoti nozīmīgi. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad no EKR grupas Tošanovska kungs lūdzu. Es atvainojos. Nīkas kungs. Uh, bet Tošanovska kungs tikko ieradās, tāpēc es uz viņu skatījos. Bet vispirms Nika kungs no sociāldemokrātiem. Lūdzu. Jūs. Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Ședinte și vreau să-i spun un bun venit doamnei. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbildēt eh, uz komisārs Gabriels eh, pieminēto, proti, ka viņa ir ieradusies pie mums eh, runāt um, par šo sarežģīto dokumentu um, pavisam drīz, un tas ir ļoti labi. Ētinger kungs nesen kā komisārs izteicās uh, par to, ka ir jāpiemēro veselais saprāts, runājot par interneta drošību un tā tālāk, un ka tas attiecas gan uz patērētājiem, gan uz uzņēmējiem. Uh, kas lieto informācijas tehnoloģijas. Ja mēs runājam par kvalitātes reitingu, līdzīgi kā turismā ir zvaigznes, un Ettinger kungs teica, ka līdzīgu sistēmu vajadzētu izveidot arī interneta drošībai. Uh, tiem, kas investē augstas kvalitātes produktos, drošos produktos, viņiem tad varētu piešķirt vairāk zvaigžņu, un tas būtu signāls patērētājiem un arī uzņēmumiem par uh, tīkliem, kas nepiedāvā vajadzīgās garantijas. Un, uh, lai nu kā, tomēr nekas daudz nav šajā jomā noticis. Un, uh, ir tāds kā samulsums, sajukums, nav pienācīgas investīcijas internetu drošībā, un situācija nav mainījusies no patērētāju viedokļa. Kā tad, lai viņi izvēlas? Vai viņi izvēlas, lai viņi izvēlas amerikāņu sistēmas vai Eiropas? Es domāju, ka šeit ir problemātisks jautājums saistībā ar datu plūsmu. Uh, un patērētāja situācija pilnīgi nav mainījusies, runājot par tiešsaistes un elektroniskajiem pakalpojumiem mm, vai, piemēram, administrācijas pakalpojumiem. Es domāju, ka cilvēki ļoti pamatoti satraucas par to, ka viņu dati var tikt nolaupīti vai viņu nauda var tikt nozakt no konta. Piemēram, Ettinger kungs runāja par šīm lietām, ka ir dažādas programmas, Excel un citas, kas var piekļūt datiem arī uz cilvēku viedtelefoniem un var piekļūt arī fotogrāfijām, un ja visi šie dati ir tik brīvi pieejami, tad var notikt ļaunprātīga izmantošana. Arī, piemēram, e-pasts, jūs varbūt varat saņemt pieprasījumu piekļūt visiem jūsu datiem, Un tās ir tās problēmas, ar kurām mums ir jācīnās. Un man ir arī jautājums par enīsu un certifikāciju. Es domāju, ka tas būtu ļoti vērtīgi Eiropas uh, rūpniecības pārstāvjiem, ka varētu um, novērtēt to, ko uzņēmumi dara kiberdrošības jomā. Uh, mums jāraugās, kā to uh, padarīt funkcionējoši, ir jābūt uh, arī tādai kā agrīnās brīdināšanas sistēmai, runājot par kiberuzbrukumiem. Un uh, jābūt šādai brīdināšanas sistēmai no dalībvalsts uz dalībvalsti. Tas noteikti būtu ļoti uh, pozitīvi. Runājot par kiberdrošību Es domāju, ka mums ir eh, jāraugās arī, kas tiek eh, darīts eh, kiberdrošības jomā. Tas būtu tāds spēcīgs signāls. Un visbeidzot, ir pretvīrus programmas, kā Kasperskī, piemēram, un citas. Un, uh, to uh, uzdevums ir arī norādīt uz ļaunprātīgu izmantošanu. Šādi pasākumi Eiropas uh, tirgu vai tie tiešām nodrošinās uh, lielāku drošību. Es domāju, ka šeit komisija kaut ko varētu darīt. Paldies! Un vēl jums veiksmi! Uh, thank you very much. Liels paldies, kolēģi! par jūsu komentāriem. Tagad laiks Tošanovska kungam no EKR, lūdzu. Děkuji, pane předsedo. Já bych se v prvé řadě chtěl velmi omluvit, že jsem... Pirmkārt, paldies priekšsādātāji, un gribu atvainoties, ka nokavēju prezentāciju. Mums bija ļoti sarežģīta uh, sarunu sanāksme uh, uh, ēnu referents starpā par enerģētiku, un jūs visi zināt, ka šīs sarunas nekādā ziņā nav vienkāršas, bet mani informēja par jūsu runu, un es gribētu pateikt, ka es pozitīvi vērtēju jūsu pieejušiem jautājumiem visai šai digitālo tehnoloģiju pasaulē Un man ir jautājums. Tad, kad mēs gatavojām likumdošanas ziņojums par BEREK un elektroniskā uh, uh komunikācija kodeksu kopā ar kolēģi Del Castillo, tad uh, nereti mēs sacirdējām jautājumus par drošības aspektiem ir Enisa aģentūra un arī Berek, bet es gribētu pieminēt arī uh, GSA un uh, aģentūru, kura ir apdraudēta. Es domāju, ka GSA ir uh, virknē drošības mehānismu. Vai jums nešķiet, uh, ka mums vajadzētu domāt par labāku sadarbību un skaidrāku sadarbības schēmu, jeb sistēmu starp uh, trim aģentūrām? Un te varētu tikt iesaistīt vēl kāda aģentūra. Uh, mūsdienu pasauli kontrolē informācijas sistēmas, un informācijas sistēmas uh, skar uh, visus kritiskākos mūsu dzīves aspektus. Tā ir kritiskā infrastruktūra, un šajās sistēmās uh, ir uh, daudz strateģisku elementu, un mums tās ir jāaizsargā. Un uh, hakeriem un uh, dažādiem citiem uzbrucējiem ir diezgan vienkārši uh, šeit uh, darboties. Kā mēs, uh, jūsuprāt, varētu uzlabot sadarbību starp šīm trim, šīm trim aģentūrām? Es nedomāju, ka mums ir vajadzīgs tagad kaut kāds uh, regulējums vai likumdošanas akts. Es domāju, ka drīzāk vajadzētu padomāt par to, kas katrai aģentūrai ir spēcīgākā puse, kas ir viņu stiprā puse, ko viņi dara labāk, lai mm, cilvēkiem nebūtu. Um, uh, bail, ja ir kaut kādi uzbrukumi, piemēram, bankām vai Eiropas navigācijas sistēmām. Tas ir mans jautājums, un uh, es gribētu jums novēlēt veiksmi, uh, un es domāju, ka jūsu uh, darba periods būs uh, diezgan sarežģīts, jo jums būs jāatrod jaunas idejas un jaunas stratēģijas visām šīm sistēmām. Paldies, kolēģi! uh, well, they were representatives of political groups. So. Tie bija politisko grupu pārstāvi. So, political groups. A, Količek, yeah, well. Količeka kungs. Es atvainojos, jūs nebijāt manā sarakstā. Vēl viens politiskās grupas pārstāvs. Oh, uh, madame, uh, madame, komisār, Komisārs kundze, jūsu stāstītais ir ļoti skaidrs un precīzs. Es gribētu uzdot vienu, uh, vienu uh, vienīgu jautājumu par nepersonalizētu datu brīvu plūsmu. Tas uh, ir nepieciešams, taču kā to savienot ar uh, kiberdrošību? Paldies! Paldies! Uh, paldies, kolēģi! Jūs esat vicepriekšsēdētājs. Nu, politiskās grupas ir uzdevušas jautājumus. Tagad laiks atbildē. Paldies! Sākumā paldies, paldies par visiem šiem jautājumiem un paldies uh, par šo iedrošinājumu. Jā, patiesi uh, liela uh, daļa no jautājumiem bija saistīta ar kiberdrošību. Un tas ir ļoti intensīvs darbs. Paldies uh, visiem tiem, kas uh, atbalsta un strādā kā komanda. Mēs visu vasaru esam strādājuši. Es atbildēšu uh, punktu pa punktam, un taču atļaujiet vēlreiz atgriezties pie Bonīkunga teiktā par uh, darba plānu, ar kādu ātrumu mm, virsīsies uh, trilogs par kodiem. Uh, laba ziņa, Korepers šodien no rīta atbalstīja 25. oktobra kā sākuma datumu ITRA komiteja ir izpildījusi visas savas saistības, un es tiešām sākumā uzsvēru, cik veiksmīga ir sadarbība, un ITRA komiteja ļoti atbalsta mūsu darbu. Tas arī ir vēstījums, ko es katru reizi uzsveru kopš mūsu stāšanās darbā. Ja mēs gribam izveidot kopīgo digitālo tirgu līdz 2018. gada beigām, mēs nevaram zaudēt laiku, ir jāpātrina mūsu darba ritms. Tagad par spektru jautājumiem. Tas ir izšķirīgs jautājums. Es pat gribētu teikt nu, uh, tas ir tā kā uh, enerģija un tērauds uh, agrākā laika izpratnē, beidojot digitālo uh, vienoto uh, tirgu. Es zinu, ka tas nav vienkārši. 12, gadu, 12 mēnešos no dalību valstīm daudz uh, iedrošinājošus vārdu uh, uzklausīju. Uh, Tallinā Junkara kungs ļoti skaidri eh, šo jautājumu izcēla un dalībvalsts eh, uzņēmās saistītas līdz ar to divi eh, jautājumi. Galotņu tikšanās visaugtākajā līmenī Tallinas sēdē un to konkrētu izpildi un 24. oktobrī telekomunikācija padome. Un spektrs būs viens no visnozīmīgākajiem jautājumiem, kam pievērsīsimies. Es ļoti aktīvi strādāšu, lai valstis eh, apzinātos eh, darba apjomu. Mēs nevaram zaudēt laiku, un ja laiks, eh, laika tagad pietrūks, tad pēc pieciem desmit gadiem būs pa vēlu, jo tad mēs turpināsim ar tām kļūdām, kāds bija 4G. Tās valsts, kas nerīkojas koordinēti, zaudē 7-10 gadus. Ja mēs vēlamies, lai Eiropa būtu 5G tehnoloģija līderis, tad mums jāvirzās uz priekšu. Un man atbildi būs ļoti skaidra. Katrā dalībvalstī, kurā viesošos, tas būs viens no pirmajiem jautājumiem, kam pievērsīšos. Nākamais - kiberpakotne. Mandāts, kāds ir Enisa aģentūrai. Manuprāt, četri galvenie elementi Pirmkārt, mūsu priekšlikumā Enisa mandāts vairs nav uh, pagaidu, bet gan pastāvīgs. Tas būtu ļoti skaidrs vēstījums par stabilitāti cilvēkiem, kas tur strādā, un tāpat arī runājot par to, ka tā ir prioritāte ilgtermiņā Eiropas Savienībai. Otrkārt, lai varētu operacionālos mērķus pie, izpildīt, kurus uh, uzticējām Enisa, ir nepieciešami cilvēku un finanšu resursi. Cilvēku skaitu a, mēs esam nosprautuši 41 cilvēks un no 11 līdz 23 miljoniem esam paaugstinājuši a, līdzekļu piešķīrumu 5 miljonu no tā pirmajā gadā. Enisas aģentūrai vajag piešķirt vairāk operacionālu mērķi, Bija publiskas uh, konsultācijas uh, šī gada sākumā, un no tām izriet ļoti skaidri, ka ENISA ir tā aģentūra, kurai ir ekspertīze un zinātība. Ir nozīmīgi tiešām pievērsties uh, tam, lai aģentūra varētu uzņemties koordinējošu lomu starp dalībvalstīm, jo dalībvalstīs ir zināms, kas notiek šajās valstīs, un tajā pašā laikā tiek dots impuls rīcībai Eiropas līmenī. Un vēl ENIS direktīva, NIS direktīva ir uh, uzsvērts, ka ENISA, direk, uh, ENISA un sekretariāts ir uh, nozīmīgas institūcijas. Mūsu skatījumā ENISAI jābūt augstākam līmenim. Un tādēļ uh, ENISA tiek piešķirta ļoti nozīmīga loma arī certifikācijas procesā. Jums ir taisnība, certifikācijas sistēma, kādu mēs piedāvājam, ir brīvprātīgi, uz brīvprātīgas bāzes. Mēs domājam, ka šobrīd, ievērojot to, cik atšķirīga ir situācija Eiropas Savienībā, mūsu darbu vada divi mērķi. Pirmais ļoti skaidrs signāls izmantotājiem, lietotājiem par to, cik drošs ir produkts, un otrkārt uzņēmums, kam ir vien, certifikāts kādā dalību valstā, tās uh, eh, tiks atzīst visās dalību valstīs, un zinām, ko tas nozīmē uzņēmumiem. Uh, tas nozīmē mazāk, mazāks izmaksas un mazāks laika patēriņš. Tātad no 150 miljoniem līdz 350 miljoniem eiro ietaupījums. Mēs no, zinām, cik nozīmīgi ir veidot kritisko infrastruktūru, un mēs domājam, ka šīs certifikācijas process varētu būt obligāts dažos eh, sektoros. Taču eh, rūpniecībai ir visa šī zinātība un saiknē ar Enisa. Viņi varēs virzīties uz priekšu. Nākamais ir brīdinājuma sistēmas. Tas ir um, saistīts ar diviem aspektiem. Pirmkārt, mūsu priekšlikumā mēs uh, esam piedāvājuši tā saukto uh, blueprint vai uh, vienkārši mehānismu, kā mēs Eiropā varam koordinēt mūsu darbību plašā apmērā. Ja tagad uzdodam jautājumu, kas ko dara uzbrukuma gadījumā, mums nav tādas skaidras atbildes. Mūsu priekšlikums ir, nu, tāds, tas, ko mēs darām kopā ar dalību valstīm, ar, ar rūpniecībām un institūcijām, mēs vēlamies a, piedāvāt koordinācijas ietvaru. Vēl viens aspekts Enisa, kas līdz šim ir reiz divos a, gados a, mēģinās identificēt, kādi ir vājie punkti dalībvalstu reakcijā. A, šādas, šādas darbības veiks reizi gadā. Un pirmo reizi arī pārbaudīsim šo tā saukto blueprint sistēmu. Ja mēs runājam par šīm brīdināšanas iespējām un sistēmām, ir jārunā par um, vienību, ko sauc CERT. Tā ir centrālā vienība, kas sadarbojas ar mm, dalību valstu atbilstošām iestādēm. Mums ir nepieciešams, lai šis uh, centrs darbotos 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā. Tas vēl pat labam tā nav, bet tas ir nepieciešams un uh, ar to jāstrādā gan uh, NS direktīvā, gan CERT uh, vienības sadarbībā. Uh, Tas eh, paaugstinās eh, kiberdrošību, un to mēs vēlamies visu labā. CERT eh, kontekstā jūs diskutēsiet arī ar ENIS regulējumu Tātad mēs vēlamies, lai būtu Enisai reprezentējoša vienība šeit Briselē, lai eh, šī eh, efektīvā darbība būtu pēc iespējas eh, ātrāk un efektīvāk. Tātad trīs konkrēti priekšlikumi, ko esam izvirzījuši. Un mūsu skatījumā ļoti skaidrs vēstījums - koordinācija sertifikācijas sistēmu, jo tās ir vēstījums rūpniecībai un arī patērētājiem un arī visai pasaulē ap mums. Un tāpat arī ļoti skaidri šodien gribam teikt. Kiberdrošība. Viena vienīga dalībvalsts to nespēja paveikt. Mēs to spējam paveikt tikai sadarbojoties visi kopā. Tātad tie ir pirmie jautājumi, par kuriem gribu runāt, un par Tošanovska kungu jautājumu. Par labāku sadarbību starp trīs aģentī, aģentūrām jūs runājat par ārkārtīgi tādu delegātu jautājumu biju Enisa aģentūrā Grieķijā un gribēju diskutēt ar personālu. Un viens no jautājumiem ir, cik bieži notiek informācijas apmaiņa ar a, citām a, aģentūrām. Nekad bija atbildi. Un ir nozīmīgi vēlreiz padomāt par šo jautājumu un paskatīties, kādi ir mehānismi, kādus mēs varētu papildus izmantot. Un bez tam mums ir kiberdrošības aģentūra, kurai informatīvā kapacitāte, lai šī sadarbība varētu notikt. Nu, tā nav jābūt fiziskai personu klātbūtnei. Es esmu piefiksējusi jūsu jautājumu un vēl vēlos ar jums to diskutēt, jo tas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Kiberuzbrukumi ir vērsta ne tikai pret uh, individuīviem, bet un institūcijām tam var būt ārkārtīgi negatīva uh, ietekme uz, piemēram, veselības aizsardzības iestādām, transportu, enerģiju. Tas tiešām ir izaicinājums. Un es gribētu atgriezties pie jautājuma par Kasperskiju programmatūras izmantošanu. Es neesmu vienībā, kas, vienīgās, kas strādā ar šiem programmatūras jautājumiem, bet es vēlreiz atgriezīšos pie te, šī jautājuma un ar Vestāgars kundz nu, uzmanību padziļināšanu mēs regulāri strādājam ar viņas nodaļām un es varēšu sniegt konkrētāku atbildi pēc tam. Lielas paldies! Gabriels kundze, tagad pārējie runātāji Werners kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, herzlich. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies arī komisārs kundze. Es gribētu uzdot dažus jautājumus par kiberdrošības paketi, jo daudzi maziem vidējie uzņēmumi baidās no tā, ka būs vēl tālāk digitalizācija, jo viņiem ir bāls par savu skaitļu drošību, un šīs bāles ir arī pamatotas, jo kiberdrošības dēļ var rasties dažādi kaitējumi. Un vai jūs man saprotat? Varbūt vajadzētu sākt vēlreiz. Mēģiniet vēlreiz. Labi. Tad sākšu vēlreiz no paša sākuma. Es vēlētos uzdot dažus jautājumus par kiberdrošību. Pirmām kārtām gribu apsveikt komisijas paketi, jo daudz maziem vidēju uzņēmumi jūtas nedroši saistībā ar, ar jauno digitalizāciju, jo viņi baidās par savu datu drošību, un šīs bailes ir arī pamatotas, jo šīs kiberdrošības kaitējumi ir piecas reizes pa, paaugstinājušies, un šāda tendence arī turpinās. Mēs pašlaik esam tādā situācijā, kad mazie un vidēji uzņēmumi bieži viņus skar kiber uzbrukumi. Vai tagad jūs mani saprotat? Jā. Un MVU bieži vien neapzinās pastāvošos draudus. Un viņiem bieži vien arī trūkst resursu un darbinieku, lai varētu tā mērtiecīgi rīkoties savas drošības labā. Un mans jautājums ir tāds, vai jūs atbalstos, atbalst, caur šo paketu varēs eh, uzlabot situāciju un kā notiks apmaiņas starp maziem un vidējiem uzņēmumiem, starp lieliem uzņēmumiem, kā šo informācijas apmaiņu varētu veicināt. Un vairāk kārt arī tika pieminēta programmatūra problēma un kā jūsuprāt, pārstrādājot produktu direktīvu, kā tas būs saistīts ar programmatūras uzlabošanu. Un pēdējais jautājums ir Vanakraja eh, uzbrukumi 2017. gada maijā un eh, krāpniecības gadījumu pa palielināšanās. Tas viss ir saistīts ar to, ka digitālā komponents daudzos uzņēmumos trūkst, un šādi um, krāpniecības gadījumi, kas ir mērķiecīgi vērsti uz programmatūru, tas ir vajākais posms uh, kibernosiecības jomā un kā šīs paketes ietvaros mēs varēsim veicināt to, lai tiktu uh, uzlabota um, informācija par šādu draudu esamību. Paldies. Paldies, Angelika Nībler, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Kungs, es arī vēlētos pateikties eh, prezidenta komisārs kundzei, pateikties arī par dinamiku un par enerģiju, kā, ar kur jūs esat ķērusies pie saviem uzdevumiem. Jūs tiešām esat strādājis pie ļoti ambiciozas programmas. Paldies par to. Mm, arī es gribētu pateikties jums par priekšlikumu. Es uzskatu, ka ir labi, ka NS mandāts tiek paplašināts. Jūsu priekšlikums attiecās gan uz personālu, gan arī uz to, ka nepieciešams labāks finan labāk finansiālajie resursi. Un mums, ja, protams, arī vēl būs diskusijas par šo jautājumu, bet uzskat kopumā, ka pieeja ir pareizi. Man būtu divi jautājumi. Pirmais attiecās uz to, ko jūs tikko stāstījāt. Jūs runājāt par komisārs kundze par um, negodīgu praksi. Uh, interneta platformās un ka jūs gribētu rīkoties šajā jomā. Mums tiešām jāpatur prātā šīs problēmas un man interesētu, kādā virzienā jūs domājat strādāt. Mums vajadzētu arī diferencēt šīs platformas. Tajos gadījumos, kad platformām ir eh, finanses piešķirē funkcija, ir jāpadomā kā varētu paredzēt um, labāku pārvaldības struktūru. Un otrais jautājums, kurus gribēju jums uzdot, ir komisija ir paredzējusi jaunas nodokļu noteikums attiecībā uz lieliem uzņēmumiem. Kāds ir jūsu viedoklis par to? Thank you very much. Lielas paldies. Zanonato kungs, lūdzu. Nē, es atvainojos Zoriņo. Muito obrigado, Sr. Presidente queria cumprimentar a senhora comissária. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisārs kundze, jūs, jūs esat aprakstījis savus uzdevumus ļoti drosmīgi, un jūs runājat arī par iniciatīvu un platformu. Debatas pašlaik attiec uz ļoti svarīgu centrālu tēmu, un proti visa pamatā, par ko jūs runājāt, ir datu ekonomika, ir laba, mm, laba um, datu pārvaldība un kā mēs varētu pateikt pilsoņiem to, ka runa ir par drošību. Visi pētījumi norāda uz to, ka pilsoņiem pats galvenais, pati galvenā tēma ir drošība. Un te ir jābūt labai atsaucē uz mm, noziegumiem, uz to, par to, ka ir nedrošība attiecībā uz darba vietām, uz dažādām katastrofām, uz privāto sfēru, attiecībā uz individuālo dzīvi. Un tas viss ir saistīts ar datu labu pārvaldību. Viss ir atkarīgs no tā, kā cik inteliģenti tiek pārvaldīti datu resursi. Pastāv ļoti dažādas iespējas strādāt pie šīs tēmas, lai radītu privāto sfēru datu pārvaldībai. Tas ir visa centrā. Es domāju, ka mums tas arī ļoti skaidri ir jāpaskaidro Eiropas pilsoņiem, jo citādi radīsies bāžas, bāzes un neskaidrības, un cilvēki baidīsies no tā, ka būs papildus pienākumi. Un tas um, radīs mm, šaubas un neskaidrības. Tas, mm, mums jāpaskaidro, ka datu apmaiņa palīdzēs izvairīties no aizkavēt noziegums un ka tas palīdzēs būt informētākiem. Eiropa būs tuvāk pilsoņiem, ka būs dati arī Eiropas pētniecības struktūram, kas saistīts ar inova inovācijām. Komisārs Kunze, ir ļoti svarīgi, lai tieši šo uzticēšanos sfēru mēs rādītu, stiprinātu, lai pilsoņi būtu pārliecināti par to, ka viņu dati tiek pārvaldīti drošā veidā, neskarot viņu privāto sfēru. Un es domāju, ka tam nepieciešama kom komunikācijas kampaņa, kas domā tieši pilsoņiem. Paldies! Dziękuję bardzo. Podemska kungs, lūdzu. O swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii. To jest oczywiście bardzo ważne. Es vēlētos uzdot komisārs kundzei jautājumu par datu plūsmu. Šis ir ļoti svarīgs solis arī manā zemē. Šis jautājums parādījās, un runa bija par to, ka uh, ir jāatbrīvojas no nepamatotām barjerām. Un tagad iezīmēs zināma protekcionisma tendence, un tam ir saistība ar eh, darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, un eh, tas tagad tiek apšo, apšaubīts. Ja mēs gribam radīt iekšēju vienot iekšēju tirgu, tad mums šīs, um, šī neziņa, neskaidrība ir jālikvidē. Kāds jautājums, kas saistīts ar drošību? Kāds izņēmuma regulējums pastāv, ja domājam tieši par eh, drošību, nacionālo drošību? Kādu regulējumu paredzēs komisija, lai ierobežot datu plūsmu? Vai jau ir kaut kāds izvērtējums? Un tad vēl kāds jautājums par kontaktpunktu sadarbību, kas tiks izveidot, un kuri savukārt īstenos šos noteikumus. Ir ļoti svarīgi, ka šie kontaktpunkti savā starpā un ar komisiju sadarbosies. Vai komisija veiks regulēšanas darbu, ja būs kāda īstenošanas akta un tā tālāk. Un trešais jautājums ir šāds. Ja runājam par uzņēmumiem un kodeksu uzņēmumiem, tad šeit es vēlētos zināt, vai komisija paredzēs kaut kādu pašregulējumu uzņēmumiem. Paldies! Paldies, komisārs kundze! Es uh, neredzu vairāk uh, kolēģi, kas gribētu uzdot jautājumus vai izteikt komentārus. Tad tagad uh, varu dot jums atkal vārdu pēdējai atbilžu kārtai, un jūs varat tad arī sniegt savas apkopojošās piezīmes. Merci beaucoup. Paldies. Paldies par visiem šiem jautājumiem. Sākumā jautājums par MVU Jā, protams, ka es kā komisāri nezaudēšu viņus no redzes loka un darīšu aizvien vairāk, lai viņiem būtu pieeja labai pieredzes apmaiņai, lai zinātu to, kas ir, jo 80% no Eiropas uzņēmumiem saka, ka piedzīvojuši kiberuzbrukumu pēdējo gadu laikā un vēl. Uh, Ja mēs runājam par kiberuzbrukumiem, tad ir divas uh, personu grupas. Tādi, kas zina, ka ir uh, cietuši uzbrukumā, un tādi, kas to nezina. Tātad paldies par jūsu jautājumu. Šodien ir ļoti nozīmīgi strādāt ar šo jautājumu, ar tā, tā teikt, kiberhigienu, jo daudzi no uzbrukumiem ir saistīti ar uh, dažādu uh, informācijas sniegšanu un cilvēciskām kļūdām. Mm, mēs esam oktobra mēnesī tieši tagad, un oktobrs ir mēnesis, kad ir pievērsta uzmanība kiberdrošībai. Ir dažādas iniciatīvas. Es arī aicinu jūs piedalīties, lai MVU varētu veiksmīgāk darboties. Un vēl divi uh, elementi. Uzsvēršu to. Mūsu priekšlikumā mēs eh, runājam par to, ka var, var radīt eh, kompetences centru. Pētniecībai dažādās dalībvalstīs ir ļoti nozīmīgi, lai eksperti, kas strādā, lai viņi nodod savas zināšanas. Šie centri atradīsies dažādās dalībvalstīs, un mēs eh, varam domāt par to, kāda ir informācija un kā informāciju padarīt pieejam šajos centros. Un vēl kāds elements mūsu stratēģijā par digitālu digitalizāciju rūpniecībā. Mēs uzsvaru liekam uz digitālo inovāciju uh, HAPS uh, programmu. 300 tūkstoši eiro nākamo gadu laikā. Un šis uh, jautājums par digitālās inovācijas jauninājumiem. Ja mēs runājam par iespēju mainīties, tas arī ir MVU labā un tie varētu ļoti veiksmīgi to izmantot. Nīblers kundze par lielo uzņēmumu nodokļiem. Komisija ļoti skaidri bija šajā punktā. Mēs a, eh, publicējām nostāju kopā ar komisāru Moskovici un ar Vestāgars eh, kundze eh, komisāru, kopā sadarbojamies katru dienu. Un paziņojām, ka līdz decembrim kopā ar OECD partneriem izstrādāsim dokumentu. Un, ja šī pieeja nebūs veiksmīga, tad mēs varam virzīties pašu uz priekšu kā Eiropas Savienība. Jā, mēs a, turēsim šo solījumu. Tāpat jūs a, arī runājāt par to, kā nelojāli un negodīgu praksi izskausta. Jā, es aktīvi strādāšu un nākamā gada sākumā nākšu klajā ar likumdošanas priekšlikumu par ne nelojālu praksi. Un mums jārespektē mūsu pašu pieeja, mums jāiejaucās tur, kur ir iespējama pievienotā vērtība, jāiejauc tur, kur ir pietiekami daudz pierādījumu, vai arī tur, kur mēs varam sniegt ļoti skaidru vēstījumu, kas no vienas puses aizsargā un respektē patērētāju tiesības, kas respektē platformu lomu kā izaugsmas. A, dzinēju, un no otras puses veidojot līdzsvaru starp vērtību, likumīgumu un uh, inva, invest, inovāciju. Un es domāju, ka tas tieši ir Eiropas uh, Savienības uh, šis uh, spēcīgais punkts, jo varam virzīties uz priekšu, izmantojot mūsu visu resursu. Zoriņo kungs, uh, vēlreiz sveicu jūs ar programmu Wi-Fi uh, for EU, proti tiešsaiste Eiropai. Mēs aktualizēsim mūsu datus un portālu, un 1001. Uh, voucheri 2018. gada lai, uh, sākumā tiks uh, uh izdalīti. Atsaukšos arī uz uh, teikto plenārsēdē un varēšu vēlreiz pie tā atgriezties. Jūs runājāt par datu apmaiņu, par uh, jautājumu, ka pilsoņu uzticība ir ārkārtīgi nozīmīga. Jā, to mēs arī domājam un organizēsim informācijas kampaņu, kas atļaus um, reklamēt dažādus pasākumus, kurus tagad izmantojam. Tagad par ne personalizētu datu brīvu plūsmu. Krasnodebska kungs, jā, Polija ir bijusi viena no pirmajām valstīm, un vakar vakarā tikos ar Kristofu Šūberu valsts sekretāru Mēs zinām, cik ļoti nozīmīgs ir šis jautājums visā Eiropas Savienībā, jo, ja mēs domājam šodien, tad uh, domājam, ka datu brīva plūsma ir 270 miljardi eiro, 277 miljardi eiro un uh, 4% uh, no NKI. Tātad tas ir iemesls, kādēļ sākām strādāt pie nepersonalizētu datu brīvas plūsmas. Uh, jautājuma un visi jautājumi, kas ir saistīti ar to, tāpat arī gan sabiedrības, gan arī valsts drošības jautājumi ir mūsu redzes lokā. Mēs tos neesam aizmirsuši. Ir jābūt uh, sabalansētai situācijai un sabalansētai pieejai mūsu pieejā. Tagad par kontaktpunktiem. Pat labam nesam vēl domājuši par likumdošanas aktiem šajā jautājumā mē, mums ir nepieciešams laiks, lai redzētu tāpat arī kā certifikācijas jautājumā, kā tas darbojas, kā m, mm, ieviešana notiek dalība valstīs. Un tad parlaments varētu virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk attiecībā uz kiberdrošību un nepersonalizētu datu brīvu plūsmu. Jo ātrāk parlaments pieņems savus lēmumus, jo ātrāk mēs varēsim arī secināt, kāda ir sadarbības starp institūcijām. Un mums būs uh, nepieciešama padziļināta analīze, lai mēs varētu runāt un a, aktīvi rīkoties šajos jautājumos. Ceru, ka varēju atbildēt uz dažādiem jautājumiem. Gribu vēlreiz izmantot šo iespēju, lai teiktu paldies. Pirmais struktūra dialogs. Man, mana motivācija un enerģija paliek nemainīga. Priecājos, ka varēju tikties ar jums un redzu ļoti spēcīgu vēlmi. Uh, sadarboties un uzņemšana ir ļoti veiksmīga. Digitālo un vienoto tirgu tikai kopā varam no tā izveidot realitāti, strādājot ātrāk. Paldies Eiropas parlamentam, ka aizstāvot Eiropas pilsoņu intereses un ļoti labi, ka mēs varēsim saskaņot mūsu pozīciju. Arī tas atspogļosies noslēdzošajos dokumentos. Mums ir jāveicina sadarbības starp abām institūcijām, jo pilsonis ir tas, eh, kur labā mēs strādājam, un digitālā loma tā ir eh, visnozīmīgākā mūsu kapacitāšu attīstībai. Paldies! Fine sentences uh, for, for finishing. Jā, ļoti jauki noslēguma vārdi, noslēdzot mūsu diskusijas, bet vēl viens kolēģis grib izteikties. Mums vēl ir nedaudz laika, ja drīkstu. Bet uh, eh, diskusiju noslēdzot, tas bija viss fantastiski, bet uh, Šons Kelijs vēl grib izteikties. Paldies priekšsēdētājs, atvainojos, ka nedaudz nokavējos, jo es biju Eiropas pilsoņu balvas pasākumā, bet, uh, dārgais draugs, komisāre uh, Gabriels kundze, es gribētu jums pajautāt par uh, WannaCry uh, kiberuzbrukumu šā gada sākumā. Tas bija. Uh, ļoti labs atgādinājums par to, kādi draudi pastāv pilsoņiem pasaulē, kas aizvien digitalizējas, un tāpēc es atbalstu jūs priekšlikumu reformēt ENIS aģentūru un uh, veidot tādu koordinātu atbildi uz kiberdrošības draudiem tas uh, mūs labāk aizsargās, bet es uh, gribētu vērst jūsu uzmanību uz Microsoft un citu digitālās pasaules spēlētāju aicinājumu veidot kādu kā Ženēvas konvenciju digitālajai pasaulē. Un vajadzētu organizēt tādu ikgadēju pušu konferenci, lai šo eh, jautājumu risinātu globālā līmenī. Šo jautājumu mēs Eiropā nevarēsim atrisināt. Tas ir globāls problēma jautājums. Uh, Un es gribētu aicināt jūs komentēt, vai jūs šādu iespēju būtu gatavi izskatīt. Un paldies priekšsādātāji, ka ļāvāt man izteikties. Jā, kā pēdējais jautājums, tas ir diezgan labs jautājums. Mēs šeit runājam par globāliem jautājumiem tātad. Ļoti ātri un ļoti konkrēti, jā, un nākamā tikšanās ir Ženēvā. 18. līdz 22. decembrī. Zinu, ka parlaments eh, ir ļoti labi pārstāvēts, ir paredzēts eh, panels par globālo mm, pārvaldību un kiberdrošību. Es jau esmu apstiprinājusi manu dalību. Thank you, Madam Commissioner. Paldies, komisārs Kundze. Paldies par eh, jūsu apmeklējumu mūsu komitejā. Jūs redzat, ka mūs ļoti interesē visi šie digitālie jautājumi. Jau no paša sasaukuma sākuma mēs eh, strādājam pie digitālās savienības, ne tikai pie digitālā vienotā tirgus, ar to mums nepietiek. Varbūt mēs vēl neesam uh, gatavi to pabeigt šī sasaukuma laikā, bet uh, arī turpmākajos uh, gados noteikti pie tā strādāsim. Paldies jums, un mēs noteikti vēl drīz tiksimies. Paldies jums! And we personally Unfortunately, not in next week because you are not coming to Katowice. Uh, dear ladies and gentlemen. Cienītās dāmas, godātie kungi, uzreiz ķersimies pie nākamā punkta, bet šo pēcpusdienu Ļaujiet man jums uh, īsi pastāstīt uh, par to, ka šo pēcpusdienu mums būs divas apmeklētāju grupas, kas piedalīsies mūsu sanāksmē. 15 dāņu žurnālistu grupa, kuru ir uzaicinājis Petersen kungs. Viņi runā par enerģijas jautājumiem, un būs arī apmeklētāja grupa, kuru ir ielūgusi Werneres kundze kas eh, pievienosies mums vēlāk. Mēs tātad eh, sveicam eh, Petersena grupu, Petersena kungu grupu no Dānijas. Tā jau ir ieradusies. Paldies, ka ieradāties. Un tagad ķersimies klāt nākamajam punktam mūsu darba kārtībā. For... Tas ir saruna mandāts saistībā ar Nord Stream 2 pašreizējais stāvoklis un prezentāciju mums sniegs Klaus Dīters Borhards, kurš ir Eiropas komisijas direktors. Protams, ka no enerģijas ģenerāldirektorāta tas ir pilnīgi acīm redzami. Un kā jūs jau droši vien zināt un atceraties, tad 12. jūnijā komisija stādīja priekšā ieteikumu padomas lēmumam, lai uh, atļautu uzsākt uh, sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Krievijas federāciju par Nord Stream 2 cauruļvada darbību. Kā jūs zināt, tad tas bija mums iespējams uh, Eiropas parlamenta deputātiem apskatīt šo uh, Uh, sarunu mandātu tādā ļoti īpašā veidā. Šodien uh, ļoti interesanta un svarīga sanāksme. Klaus Dītets Borhards, Eiropas komisijas uh, enerģijas ģenerāldirektorāta direktors, informēs mūsu komiteju par uh, pēdējo notikumu attīstību saistībā ar šo svarīgo tiesību aktu un uh, saistībā ar diskusijām padomē. Ļaujiet man piebilst, kas arī ir ļoti svarīgi, ka nākamā padomas darba grupa par Nord Stream 2 tiksies rīt, 12. oktobrī. Tātad mūsu diskusijas ir īstajā laikā. Direktora kungs, lūdzu jums vārds. Thank you very much, uh, Chairman. Liels paldies priekšsādātāji, godātais profesori Būzeka, godātie itri komitejas deputāti. Man ir liels prieks jūs uh, informēt, jums sniegt jaunāko informāciju par uh, mandātu sarunām par Nord Stream 2. Pirms iedziļināšos uh, tagadējā situācijā, gribētu vēlreiz uzsvērt, atkārtot uzsvērt to, ka komisija ir apņēmusies īstenot enerģijas savienības mērķus, proti garantēt energodrošību un pabeigt vienoto enerģijas tirgu. Mūsu prioritāte ir izveidot diversificētu un konkurētspēju gāzes tirgu. Un mums ir arī ļoti skaidrs tas, ka Nord Stream 2 projekts uh, grauj šo prioritāti, kavē tās sasniegšanu. Un īsumā apkopošu galvenos iemeslus, kāpēc mums ir tāda nostāja. Mēs runājam šeit par Nord Stream 2 apjomu, kas ir 55 miljārdi kubikmetru. Nord Stream 2 eh, cauruļu vats varētu būtiski ietekmēt enerģijas tirgus eh, darbību un piegāžu drošību. Tas iet arī pretstatā diversifikācijas centieniem, ko īsteno daudzas Centrāla Eiropas un Dienvidē Eiropas valstis, un uh, galu galā tas lielā mērā arī uh, samazina uh, tranzītu caur Ukrainu. Kā tad mēs nonākam pie šī secinājuma? Pirmkārt, iedomājieties, viena puse Gazprom uh, būs ar neierobežotu pieju uh, Uh, lielākajam ieejas punktam lielākajā tirgo Eiropā, Vācijā. Tas ir skaidrs, ka tas varētu negatīvi ietekmēt uh, tirgu konkurētspēju un pārobežu tirzniecību arī uh, valstīs, kas robežojas ar Vāciju. Runājot par piegāžu drošību, mēs uzskatām, ka Nord Stream 2, tā kā tas lielā mērā koncentrētu pārvades kapacitātes, šie te 55 miljardi kubikmetru, uh, uh, bet tam ir jāliek klāt Nord Stream 1, jo tas ir tas pats koridors. Tie ir vēl 55 miljardi kubikmetru, tātad mēs runājam par 110 tūkstošiem miljardiem, miljardiem kubikmetru, kas viss plūst pa šo vienu uh, koridoru. Šī koncentrācija tādā diezgan mazā koridorā novestu pie tā, da secinājumu, ka jebkurš pārtraukums šajā koridorā nozīmētu būtiskas problēmas eh, drošai sistēmas darbībai un arī piegāžu drošībai. Vairāk 80% eh, visu Krievijas importu uh, ietu caur vienu šo koridoru. Tātad imports no Krievijas. Uh, un eh, pārvadīt tik daudz gāzes pa šo ziemeļu koridoru, kā jau es to teicu, būtu graujoši uh, Ukrainas uh, tranzītam, jo mēs nepiekrītam uh, Gazprom un Krievijas puses teiktajam, un varbūt arī dažas dalībvalstis tam piekrīt. Tātad viņi saka, ka šie 55 miljārdu kubikmetru ir papildus apjoms. Mūsuprāt, tas tā nav. Uh, Eh, tas ir vienkārši novadīšana pa citiem ceļiem, un Krievijas puse vairāk kārt ir publiski teikusi, ka viņi grib samazināt uh, eh, eh, tranzīta apjoms caur Ukrainu, un tas nozīmē, ka arī Dienvidaustrum Eiropas valstis tas skars, jo šī gāze tagad tiks novadīta uz gāzes pārvades centriem Rietum Eiropā, uh, un uh, riet, tātad Dienvidu Eiropas, uh, Dienvidu Austrum Eiropas dalībvalstīm gāze būs jāsaņem no rietumiem. Tas nozīmē, ka tā būs jāpārvadā uh, garākus uh, uh, gabalus, un tās ir valstis, kam jau ir ekonomiskas problēmas, un tagad tiek teikts, ka rietumu tirgi tad tiks labi apgādāti, un būs arī labas cernas, es pieņemu, un tad Dienvidu Austrum un Austrum Eiropas valstīm būs uh, Eh, jāmaksā augstāks transporta izmaksas, līdz ar to arī cenas būs augstākas gāzei. Tātad, ņemot vērā šo ietekmi, ir ļoti svarīgi, komisija tā uzskata, ka šīs eh, cauruļvats tikstu, lai šis cauruļvats tiktu darb, lietots un eh, lai tas darbotos tādā skaidrā regulārā ietvarā. Bet kāds tad tas ir? Komisijas un pavisam nesen arī padomas juridiskais dienests uh, ieņēma nostāju, ka gāzes direktīva nav tieši piemērojama uh, Nord Stream 2 un citām šāda veida uh, pārvades līnijām un cauruļvadiem. Nu jā, bet vai tas nozīmē, ka šis cauruļvads uh, būs legālā vakumā? vai ka mēs akceptējam to, ka šis cauruļvats, pat ja tas ienāk Eiropas Savienības um, teritorijā, ka to Uh, regulē Krievijas likumdošana, komisijas uh, juridiskais dienests uh, saka nē. Pat, ja mēs nepiemērosim gāzes direktīvu, tad tomēr ir nerakstīti energo tirgus principi, likumi, kas ir jāņem vērā, runājot par uh, šādu uh, offshore uh, cauruļu vadu kā Nord Stream 2. Uh, Un šie principi ir uh, operātora atsaistīšana, trešās puses pieeja, nediskriminējošie tarifi, tarifu noteikšana un caurskatāmība. Un tāpēc ir jāizveido ļoti konkrēts regulatorais režīms uh, Nord Stream 2 darbībai, visus šos principus ņemot vērā. Un tas ir jāizdara ar sarunu starpniecību ar Krievijas pusi. Un, lai to panāktu, tad, kā jau priekšsēdētais tikko minēja, komisija prasa padomē, tātad iesaka padomēji, precīzi runājot, eh, lai padome sniegtu komisijai attiecīgo mandātu šīm sarunām. Enerģijas darba grupā 28. septembrī padomas juridiskais dienests prezentēja savu tiesisko atzinumu, kurā viņi pirmkārt norāda, ka gāzes direktīva šeit nav tieši piemērojama, kā jau es teicu, tas atbilst arī mūsu juridiskā dienesta viedoklim, bet šis, šī nostāja iet tālāk, jo tā arī norāda, ka iepriekš minētie principi arī šeit nav spēkā padomes juridiskais dienests uzskata, ka tas viss ir e, tīri politiskā padomes ziņā, vai dalībvalsts uzskata, ka ir nepieciešama vienošanās ar Krieviju, lai nodrošinātu piegāžu drošību un veiksmīgu uh, enerģijas tirgus darbību. Šie divi uh, elementi ir 194. līguma pantā minēti, un šeit uh, arī ir politiskais dalībvalsts novērtējums. Tām ir jāpasaka, vai šīs uh, eh, cauroļvats un tā darbība, vai uz to ir attiecināms šie te, uh, eh, tad vai tas apdraud šos principus. Ja tas tā ir, tad, protams, ka mandāts būtu jāsniedz komisijai. Komisijai tas ir pilnīgi skaidrs, ka nepieciešamība veidot šādu īpašu regulāro ietvaru a, pastāv tieši to iemeslu dēļ, kurus es minēju. Priekšsādātais jautāja, kāda ir situācija šobrīd padomē. Šeit var pateikt, ka tāda uh, neviennozīmīga ir šī situācija, tā var arī mainīties vēl pēc uh, padomes juridiskā dienesta juridiskā atzinuma saņemšanas, jo, kā jau priekšsādātais minēja, tas tiks apspriests tikai rīt nākamajā darbgrupas sanāksmē. Bet šobrīd varam pateikt, ka ir virkne dalību valstu, kuras atbalsta mandātu. Šeit man ir uh, apmēram 7-8 dalību valstis, protams, ir arī dalību valstis kuras joprojām ir eh, neitrāls vai nav ieņēmušas nekādu nostāju. Tās ir gandrīz ducis, un tad ir dalībvalstis, kuras šobrīd ieņem tādu kritisku nostāju, un jūs droši vien varat iedomāties, kuras tās ir. Un tad tagad atgriežoties pie mandāta. Mandāts ir viena lieta, un ko mēs konstatējam pēc tam, kad esam analizējuši padomus juridiskā dienesta atzinumu, proti mēs nonākam pie secinājuma kā komisija, ka neskatoties uz mandātu un to, vai komisija tādu saņems vai nē, mums kaut kas ir jādara, jo tas nav pieņemami. Tas nav pieņemami, ka mums nav skaidras kopīgas nostājas par offshore cauruļvadu uh, regulatāro ietvaru, uh, līdz tās sasniedz Eiropas Savienības teritoriju. Un tāpēc komisija ir izlēmusi pārtraukt šo uh, juridisko neskaidrību un bez kavēšanās droši vien jau nākamēnes prezentēs likumdošanas priekšlikumu par kopīgiem noteikumiem uh, gāzes cauruļvadiem, kas uh, ienāk Eiropas gāzes tirgū. Un komisijas priekšsādātājs Žans Klauds Junkers jau uh, atsaucās uz šo likumdošanas priekšlikumu, un viņš ir arī uzsvēris to, ka viņš sagaida, ka šis likumdošanas priekšlikums uh, tiks pieņemts un stāsies spēkā vēlākais 2018. gada beigās. Tas nozīmētu, ka šis uh, neapstrīdamais uh, ietvars, tad, kad būs pieņemts šis likumdošanas priekšlikums, tad mums būs tāds neapstrīdams uh, tiesiskais ietvars, tas attiektos tad arī uz Nord Stream 2. Liels paldies, esmu gatavs uzklausīt un atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, direktor kungs! Šīs ir ļoti būtiskas uh, diskusijas. Ne pirmoreiz mēs par šo jautājumu spriežam Eiropas parlamentā, un es domāju, ka būtu labi atcerēties, dārgie draugi, ka mēs eh, jau trīs reizes plenārsēdēsim par šo tēmatu diskutējuši, un bija arī viena uzklausīšana Eiropas parlamentā kopā ar eh, Nord Stream 2 konsorciju. Un visi secinājumi kurus minēja direktors Borhards, bija gandrīz tādi paši toreiz, kad mēs diskutējām. Un skaidrs, kolēģu vairākums, kas šos jautājumus apsprieda, bija vienisprāts, un pēdējā diskusija notika pirms mēneša, septembra vidū, par to pašu jautājumu ir svarīgi, eh, ja mēs runājam par mandātu, ITRA komitejā apzināties, ka plenārsēdes diskusijas jau bija un eh, ka tās nonāca arī pie zināmiem secinājumiem. Un tagad es došu vārdu kolēģiem no politiskajām grupām. Pirmais manā uh, sarakstā ir Saudālgas kungs, lūdzu. Thank you very much. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Tagad ir daudz skaidrāks eh, tas, kas tagad notiek. Tas kļūst skaidrs no jūsu prezentācijas, un man ir ļoti īss jautājums un tāds diezgan vispārīgs. Vai jūs varētu precizēt, konkrētāk pateikt, kāda ir atšķirība starp eh, Nord Stream 1, kas jau darbojas, un Nord Stream 2? kvalitatīvi, kas tur uh, notiek, kādas ir būtiskākās atšķirības uh, un kāpēc tas tik ļoti uh, aktuāls jautājums ir ģeopolitiskajā situācijā. Paldies, tagad Vērners kundze, lūdzu. Jā, herzlichen dank auch erst. Paldies par šo iespēju apmainīties ar uh, informāciju. Es nedomāju, ka Nord Stream 2 nav politisks projekts, jo gāze vienmēr ir politisks projekts, un tam ir liela saistība ar politiku, ne tikai ar ekonomiku vien, bet šai saistībā man ir vairāki jautājumi. Pirmām kārtām diz, dizertifikācija. Jūs zināt, ka viens no svarīgiem tirpniecības partneriem Nīderlanda um, atkāpjas, jūs zināt situāciju un kā to uztvers Nord Stream 2 jeb varbūt tas pat labi sadar kopā. Un nākošais jautājums. Regulatorais ietvers, manuprāt, ir ļoti laba ideja, un saruna mandāts, ja tas būtu labi darbojies, tas arī būtu principā laba lieta, bet jautājums, kā trešās valstis var pamudināt, lai tās sāktu sarunas ar komisiju, jo viņām to vajadzētu darīt. Uh, viņas nav pakļauts Eiropas eh, regulējumam. Tātad piekļuve eh, būtu jāpatur atvērta visiem, un ja tas tā būtu, tad eh, vai jūsu viedoklis par Nord Stream 2 mainītos, ja jūs pie tā paliktu? Un lai radītu šādu regulatoro ievadu, būtu labi, ja tas attiektos ne tikai uz Nord Stream, bet uz visām um, gāzes, gāzes caurvadiem, kādi pie mums Eiropā ir un kādi vēl tiek plānot. Un es domāju, ka tas, ka būtu ļoti labi to visu skatīt kopumā un skatīties tā, tādā kā kopējā ietvarā uz šo lietu. Un tad vēl viens jautājums par Ukrainu. Vai ir kāds investors, kurš gribētu šādu mm, nedrošu caurumrādu sistēmu uzlabot un nodrošināt, lai par to tiešām varētu plūst gāzi. Paldies. Liels paldies! Krasnodevska kungs, lūdzu. Panie dyrektorze, ja przede wszystkim chciałbym podziękować. E... e Direktor kungs, pirmām kārtām gribētu sirsnīgi pateikties. Arī komisijas vēlētos pateikties, ka tā ir pievērsusies šai tēmai, gāzes direktīvai. Uh, Tā ir pareizā atbilde. Un jūs jau arī pareizi sacījāt, ka ir jāaizvērš plaisas, kas vēl ir likumdošanā, un ir, ir jāsaglabā principi arī šajā gadījumā. Daudz Eiropas parlamentā vēlas, lai šis jautājums tiktu noregulēts pēc iespējas ātrāk. Es gribētu kādu lietu uzsvērt. Kolēģi sacīja, ka, protams, šis jautājums ir saistīts ar politiku. Bet es domāju, ka Nord Stream 2 gadījumā tā nav tikai enerģijas drošība. Protams, skārti ir arī ekonomiskie aspekti, bet tas ir simbols. Zināmā mērā saistīts ar dubultu morālu šeit runa nav tikai par Gazprom, jo mums jau tam ir arī Eiropas partneri, vai ne? Tie ir partneri. Un, protams, tas te runa ir par valstīm, kur Eiropas, kuras Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgas, kuras ir ļoti pazīstamas. Um, valstis, kuras vienmēr apelē pie e, Eiropas solidaritātes. Mēs skaidri zinām, kāda ir situācija ar Vāciju. Un, ja es runāju ar studentiem, tad visi vienmēr ir labi informēti par detaļām. Un te runa nav runa tikai par Ukrainu. Te, te, tam ir šim jautājumam ir milzīga nozīme. Ne tikai attiecībā uz Austrumu Eiropu, bet uz visu Eiropu. Mums jāsla, jāaizvēr ne tikai plaisas, kas ir vēl Eiropas likumdošanā, bet. Jo pašlaik nevar to vēl saskaņot ar pašreizējām direktīvām. Noch, um, unter... Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka es atbalstu komisijas argumentāciju. Bet mūsu politiskajai grupai šis jautājums ir svarīgs ar saistībā ar turpmākām investīcijām un saistīts jautājums arī ar dekarbonizāciju. Kā mēs varam uh, investēt turpmāk lielos projektos? Eiropas Savienība ir um, saistīsies ar um, Parīzes nolīgumu, lai nodrošinātu dekarbonizāciju. Un es domāju, ka gribēju vēlreiz atgādināt, ka mums šajā ziņā arī vēl zināms, zināms neskaidrības. Uh, Vācija cenšas uh, iekustināt šo projektu kopā ar uh, uh, Krieviju, bet tomēr radies diezgan liels kaitējums jau, jo to vajadzēja darīt jau agrāk. Un mums vajadzēja jau agrāk domāt par šiem jautājumiem, un ar, kas saistīti ar uh, monopolizāciju. Un pašlaik daudzās Eiropas valstīs ir diezgan liela neusticība, un tā radusies tāpēc, ka Vācija un Krievija bieži vien ir uh, uzsvērusi, ka e, šis ir ekonomisks stabas jautājums un nav politisks projekts. Bet Krievija un Vācija jau daudzus gadus cenšas rast vienošanos, bet citi tiek atstāti tādā skatītāja lomā. Un es uzskatu, ka ir svarīgi, ka komisija uh, saglabā stingri nostāju attiecībā uz padomu un uzstāja, ka ir jābūt regulējumam, jo citādi tas nedarbosies. Tik pieminēt arī Ukrainu, un es domāju, ka te runa nav tikai par Ukrainas interesēm, bet tās ir Eiropas Savienības intereses, lai Ukrainai arī būtu labas ekonomiskās perspektīvas, lai šī valsts varētu attiesti, attīstīties. Un projekts, kas tiek veidots, ka tas varētu palīdzēt attīstībai. Uh, un arī finansiāli ziņā palīdzēt Ukrānai, un līdz ar to tas ir mūsu visu interesēs, tā lai Ukraina varētu pozitīvi attīstīties. Es domāju, ka šo aspektu noteikti vajadzētu paturēt prātā. Un pašā noslēgumā gribēju teikt, ka es nesaprotu, kāpēc Vācijā, manā valstī, ir tik daudz cilvēku, tik daudz politiķu, kuriem nav nekādu uh, pārdomu attiecībā uz drošību, ne tikai enerģijas drošību, bet uz eh, nākotnes, par nākotnes drošību. Ja mēs gribam saistīties 80% gadījumos, sastaistīt sevi um, tieši šajā gāzes projekta jautājumā. Paldies! Lielas paldies! Količeka kungs, lūdzu. Děkuji, pane předsedo. Paņi Harmsová mě zase mm, krásně nahrála. Paldies, priekšsēdētāji. Harmsas kundze tikko par to runāja. Kāpēc mēs eh, importējam uh, ogles no ASV? Uh, ja vēlamies neatkarību enerģijas jomā, un kāda tad ir atšķirība starp Nord Stream un uh, Lībijas Itālijas uh, cauroļvadu? Kā tas var būt, ka uh, komisija izvēlas tikai vienu ekonomisko darījumu un ka to neinteresē citi darījumi? Tā ir skaidri un acīm redzami tāda selektīva pieejama. Nākamais jautājums, Borkārt kungs, eh, esmu pārliecināts, eh, ka jūs zināt, eh, kāpēc komisija piespied Bulgāriju un Balkānu valstīm atteikties no South Stream projekta. Ja jūs man neatbildēsiet, tad, protams, tur kaut kas nav tīrs. Un tādējā Dienvidē Eiropai varēja um, um, piegādāt enerģiju, bet, nu, Turcijas cauruļvads droši vien par to parūpēsies. Paldies! Lielas paldies! Kāriņa kungs, nākamais runātājs, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Es uh, pats esmu vīlies, ka nevarēju ierasties uz jūsu prezentāciju, diemžēl nokavēju. Man ir tāds vispārējs jautājums par komisijas darbu un Nord Stream um, cauruļvadu. Dzirdēju arī, ko Harmsas kundze teica. Mums ir enerģijas savienības mērķi, kas Eiropā ir ļoti skaidri. Tā ir atteikšanās no CO2, konkrēta sveicināšana un uh, atkarības samazināšana un diversifikācija un Nord Stream ir pilnīgi skaidri pretrunā visam tam, ko mēs esam kā padoma un parlaments un komisija darījuši. Tātad nav nekādu šaubu, ka šis projekts uh, ir uh, pretrunā Eiropas projektiem. Uh, Bet jā, šis projekts galvenokārt tiks būvēts starptautiskos ūdeņos, un tad mēs nonākam uh, pie juridiskiem jautājumiem, kā tad uh, darīt. Uh, uh, tā nav uh, mūsu teritorijos ūdeņos, bet ko tad darīt, tad, kad tā um, ienāk mūsu teritorijā, tad uh, Eiropas likumdošana, trešā enerģijas pakete, uh, tad tur iedarbojas visādas klauzulas un tā tālāk, pretmonopolu klauzulu, piemēram. Mans jautājums jums, kā komisijai, ir jādarbojas likuma ietvaros, ko mēs kā parlaments un padomu kopīgi pieņemam. Visa likumdošana vienmēr, protams, ir uzlabojama. Un šobrīd man šķiet, ka šajā likumdošanā kaut kas pietrūkst, jo jums nav pilnvaru, jo tad, kad mēs uh, pieņēmām šo likumdošanu, mēs nepardomājām par šādu gadījumu, un jautājums ir, vai jūs skaidri esat identificējuši, kādu likumdošanu varētu mainīt, vai ir eh, šobrīd plāns eh, to eh, piedāvāt, virzīt. Un ja parlaments un padome pieņemtu šādus likumdošanas aktus, vai tas būtu pietiekami, lai jūs varētu rīkoties? Un kā lai to vēl skaidrāk pateikt, lai uh, apturētu šo projektu, kas grauj Eiropas enerģijas savienību. Paldies! Paldies, kolēģi, dāmas un kungi! Vai ir vēl kāds grib izteikties? Ļaujiet man arī informācijas labad pateikt, tas varētu būt svarīgi mūsu diskusijām, ka pagājuši nedēļ Eiropas komisija informēja mūsu koordinators, daži no tiem ir eh, klāt šodien, un arī mani itra priekšsēdētāju par to, ka direktīvas pārskatīšana, kas attiecas uz eh, vienoto dabasgāzes tirgu un kopējiem noteikumiem, jo īpaši attiecībā uz starpsavienojumiem ar trešajām valstīm, ka tā tiek gatavota šī pārskatīšana. Un vismaz seši koordinātori no astoņiem apspried šo jautājumu, un mēs esam gatavi izvēlēties ātro procedūru, un šis jautājums tiks apspriests uh, piecos šo pēcpusdienu. Tas nozīmē, ka pēc 50 minūtēm par to runāsim. Mans jautājums direktoru kungam. Kad jūs uh, sagaidāt, ka jūsu priekšlikums būs pieejams, jo, kā jūs redzat, mēs jau esam gandrīz gatavi. Uh, so Jā, arī komisija ir gatava. Man tagad ir uh, grūti jums pateikt konkrētu datumu. Ir jau plāns un gribu jums teikt, ka varat uh, priekšlikumu gaidīt novembra pirmajā pusē. Ja es tad varētu ķerties pie jautājumiem, ar prieku centīšos uz visiem atbildēt. Saudārgas kungs par to, kāda ir atšķirība starp Nord Stream 1 un Nord Stream 2 un kāpēc komisija nav rīkojusies attiecībā uz Nord Stream 1. Man tad ir jāatkāpjas nedaudz vēsturē. Uh, Pirmkārt, komisija un parlaments, starp citu, atbalstīja Nord Stream 1, jo toreiz tas tika skatīts kā stūrakmens eh, eh, piegāžu drošības uzlabošanai. Bet arī juridiskā eh, ietvar jautājums tika pacēlts saistībā ar šo cauruļvadu, bet toreiz ideja bija tāda, ka Krievijas federācija un Eiropas Savienība uh, noslēgtu tādu vispārīgu infrastruktūras ietvaru, kurā tad mēs būtu noteikuši visus principus, kas jāievēro attiecībā uz visiem cauruļvadiem, tā skaitā arī Nord Stream 1. Es tā arī nekad neuzzināju, kāpēc, bet tas nekad netika izdarīts. Šis uh, ietver nolīgums par infrastruktūru ar Krieviju nekad nav ticis noslēgts. Tas bija tā kā gaisā, un tad, kad es sāku strādāt enerģijas jomā, es atceros, biju arī atbildīgs par Krievijas lietām. Krievijas puse to vairāk kārt ir minējusi, bet no mūsu puses nebija nekādas reakcijas, un pēc tam ar Krīmas aneksiju tas viss izjuka. Tātad vienkārši gribu pastāstīt, ka tas bija paredzēts, un, protams, komisija būtu varējusi rīkoties, eh, piemēram, pārkāpuma procedūras ietvaros, bet uh, toreiz um, tas bija mūsu ziņā, un uh, tas bija tāds pozitīvs projekts, uh, un Nord Stream 2 savukārt ir tā kā no citas planētas. Ļaujiet man pāriet uz manu dzimto valodu, lai atbildētu Vērneras kundzei un Hārmsas kundzei. Uh, so I use opportunity when... Nu, un tā tad es izmantošu iespēju runāt uh, vācu valodā. Ja nu es vispār to vēl varu. Werners kundze. Darādošana, jā. Nīderlandes uh, ražotne Poningenē samazinās. Un uh, samazinoties ražošanas apjomam, uh, Ziemeļjūrā, tad mēs runājam par samazināšanos apjomu līdz 35 līdz 38 miljardu kubikmetru. Sākumā mēs pieņemam, ka liela daļa vai vismaz tāda lielāka daļa no šī daudzuma tieks kompensēta ar šķidrās gāzes importiem. Un mēs radam priekšnoteikumus tam. Kā zinat, uh, šķidrās gāzes termināli nav pietiekami apgādāti, un tā ir tāda joma, ko mēs labprāt iesaistītu šajā konkurences mm, izpratnē. Startautiskās energoaģentūras analīze norāda, ka uz to, ka mm, šķidrās gāzes importi divkāršošies Eiropā. Līdz ar to daļa tā tiks kompensēta. Otra daļa tiks kompensēta ar Krievu gāzi. Bet ne tikai mēs sagaidām, piemēram, pieaugumu gāzes importa ziņā no vidusjūras valstīm. Šeit ir jaunas iegūs Ēģiptē un Izrēlā. Tātad tas nav tikai jautājums par Krievu gāzu, kas šeit mums palīdzēs no sarežģītas situācijas un pašu uh, ražošanas ap apjoma samazināšanās eh, eh, var tikt kompensēta ne tikai no Krievu eh, gāzes piegādēm. Jautājums bija ļoti veiksmīgs, nu, um, kāda ir situācija ar mums pašiem. Mēs nevaram paši vest runas, pat ja mums ir mandāts, mums ir otras puses piekrišana nepieciešama. Vicepriekšsēdētājs Šeftovičs kungs, savu kolēģi Novaka kungu, mm, tas ir Krievijas enerģijas ministrs, uh, Viņi ir tikušies, um, tika runāts, ministrs Novaks ir uh, norādījis uh, Eiropas tiesības attiecībā uz mums nav spēkā. Es domāju, ka viņš bija tāds atturīgs un teica, ka viņš uzmanīgi sako diskusijai par mandātu nu, un noteiktā laikā tad pieņems lēmumu. Es domāju, ka šī piesardzīgā nostāja ir saistīta arī ar to, ka Krieva puse ļoti precīzi zina un zina, ko mēs gribam, un tas uh, nav destruktīvs jautājums. Mēs gribam vienkārši tiesisku drošību investoriem. Un šādā izpratnē, nu, būtībā visiem, kas ir interesēti, ir uh, interesi par to, ka uh, visam, kas notiek, jāno, tam jānotiek atbilstoši spēkāsošiem noteikumiem. Un ļoti skaidri, ka tā nav uh, Gazprom vai Nord Stream 2 privāta lieta. Katrs gāzes vats darbojas, un mums ir jāpārbauda tas atbilstoši at konkrētiem priekšnoteikumiem. Pēdējais jautājums par Ukrainu un par uh, iespējamiem investoriem. Komisija ir izveidojusi darba grupu par uh, dažādiem tīkliem. Naftagaz uh, arī ir uh, radīta pagājušajā nedēļā Esam saņēmuši rezultātus un man ir uzdots uzdevums vest sarunas ar Ukrainas valdību par to, kā naftogāza pakotnes sadalīšana notiks un pārvades tīklu. Jautājums Ukrainā ir daļa no šī kompleksā jautājuma. Es nenosaukšu tagad vārdus, to nevar, bet ir ļoti eh, skaidri pausta interesi četri lieli Eiropas uzņēmumi vēlas šo tranzīta eh, sistēmu, nu, nevis eh, iekšēju sistēmu, bet tranzīta sistēmu pārņemt. Un tas arī ir tāds ļoti spēcīgs arguments, diskutējot par to, kāda izskatīsies uh, kā izskatīsies risinājums pēc tam, varbūt, ka tomēr tranzīts caur Ukrainu, ja Eiropas uh, operatori par to rūpēsies Harms kundze. Jūs eh, runājat par tādu ļoti nozīmīgu o, jautājumu par nākotnes investīcijām. Nu, kādēļ mēs vispār vēl investējam gāzes infrastruktūrās? Tas ir jautājums, kas skar ne tikai Nord Stream 2, bet, nu, būtībā visu politiku. Jums ir pilnīga taisnība ar šo norādi, un tādēļ komisija pārdomā situāciju un domā par to, lai arī kāds cauruļvats, eh, lai diskutētu par to. Uh, ir jāoptimizē esošo gāzesvadu izmantošanu un digitalizāciju. Jūs tikko tikāties arī ar komisāru digitalizācijas jautājumos, tā mums dos iespēju optimizēt darbību. Otrs jautājums par oglekļa daudzumu samazināšanu. Tas ir, kas ir, nu, daudz plašāks nekā notikrījuma diskusijas, bet es teikšu tā, ka mums ir jāsāk šīs diskusijas. Ja mēs eh, runājam par visu sektoru elektrifikāciju, jārada vienu vienīgu pasauli, kas ir elektriska, vai arī mēs virzamies uz nākotni, kurā mēs garam, ka ilgākā periodā mums ir nepieciešama duāla sistēma, prosti gāze, netiek pilnībā a, norakstīta vai kā a, tilta tehnoloģija vērtēta, bet ilgtermiņā skatīta. Un tad, protams, izceļas arī jautājums, rodas jautājums. Mums ir ļoti labs tīkls un infrastruktūra, vai mēs varētu varbūt plašāk veicināt atjaunīgas gāzes izmantošanu. Ir ļoti dažādas pārdomas, un tas arī ir jautājums, ar kuru komisija strādās un mēģinās to attīstīt tālāk, un mēs ceram, ka mēs varētu padziļināt arī šeit, turpināt diskusijas. Tas, ko jūs teicāt par Ukrainu, ka tas ir ekonomisks faktors, jā, protams, ka tas ir pilnīgi skaidri. Tas ir ļoti būtisks ieņēmuma avots arī nākotnē. Tagad pāriešu atpakaļ uz angļu valodu. Un uh, Krasnodēmska kungs, uh, tas nebija tāds skaidrs jautājums, bet es pilnībā saprotu jūs komentārus. Tā ir, ka Informācija par šāda veida infrastruktūras projektiem ir izšķirīgi svarīga, bet man arī godīgi jāsaka, ka ir arī tāds uh, pozitīvs stāsts par Nord Stream 2, proti, ka rietumu tirgi Eh, patērē 80%, un no ekonomiskā viedokļa var izvirzīt argumentu, ka piegādāt gāzi patiešo uz tirgiem, kur ir vislielākais patēriņš, tas ekonomiski nevar tikt kritizēts. Un tomēr, kā jau Kariņkungs teica, um, attiecībā uz mūsu politikas mērķiem, uh, šis gars, kā jūs teicāt, tur mēs, protams, neatrodam atbilstības starp šo projektu un mūsu mērķiem. Količeka kungs, jūs teicāt, ka mums esot selektīva pieeja. Šeit es jums nevaru piekrist, jo jūs minējāt Norvēģijas cauruļvadus. vadus bet Norvēģijas cauruļu vadus eh, nosadz starpvaldību nolīgumi, kas ir noslēgti starp Vāciju un Norvēģiju. Viss, ko mēs tagad prasām Eiropas līmenī, ir tieši starpvaldību nolīgums, kā starp Vāciju un Norvēģiju. Mēs arī sākotnēji teicām, Vācijai, nu tad izdariet to pašu attiecībā uz Nord Stream 2. Vācijas valdība teica, nē, mēs negribam vēst sārunas par to. Un tāpēc uh, bumba atkal ir uh, pie mums. Jā, nu, varam darīt uh, abējādi, vai nu nacionālā līmenī, vai nu Eiropas līmenī, bet tā kā Vācija to nevēlas darīt, tad mums tas ir jādara. Tātad tā nav selektīva pieeja. Visi pārējie cauruļvadi arī tie, kas uh, ir no Alžīrijas, piemēram, tur ir trešās puses pieeja nodrošināta. Tātad nav tā, ka mēs vienkārši pievaram acis. Vienīgais Eh, izņēmums ir Nord Stream 1, kas eh, pastāv legālā juridiskā vakumā joprojām šobrīd. Un tad South Stream, dienvidu cauruļvads. Jūs jautājat, kāpēc eh, komisija piespieda Bulgāriju atteikties? Komisija nav piespiedusi Bulgāriju atteikties. Kāpēc šis projekts izgāzās, bija Krievijas puses lēmums, ko mēs izdarījām mēs, uh, piemērojām mūsu valsts iepirkuma noteikumus, jo kas Bulgārijā decembrī notika, tad, kad viņi veica valsts iepirkumu, publisko iepirkumu no 31. decembra līdz janvāra vidum, tātad eh, pēc eh, pareizticīgo Ziemassvētkiem, tikai Krievijas eh, avīzēs tika publicētas uh, iepirkuma procedūras, un tas ir tas, ko komisija kritizē. Tā ir publiskā iepirkuma procedūra, kas ir pretrunā mūsu noteikumam, un tāpēc mēs teicām, tas ir nepieņēmami. Un balstoties uz to, Krievijas federācija Gazprom teica, nu labi, tad mēs atsakāmies no dienvidu cauruļu. Tā nebija komisija, kas piespied mums, jau bija problēmas ar šo cauruļu vadu bet mēs diskutējām ar Krievijas pusi, lai atrastu tādu regulāru ietvaru. Es to varu pastāstīt, jo es tur biju klāt, bet tas viss tika apturēts no mūsu puses brīdī, kad Krievija aneksēja Krimu, un ar to viss arī beidzās. Tātad nebija tā, ka mēs būtu piespieduši Bulgāriju atteikties no šī projekta. Un visbeidzot, Kāriņa kungs, tas ir labs jautājums ko mēs tagad uh, piedāvāsim kā likumdošanas priekšlikumu parlamentam un padomēji, tas būs uh, trešās energo paketes pilna piemērošana. Tāds ir mūsu nolūks ar grozījumiem, ko mēs uh, paredzam gāzes direktīvai, bet īstais jautājums ir tas, ko jūs uzdevāt kā nākamo, vai tas būs efektīvi, vai tas būs pietiekami. Var jums pateikt, ka visradikālākais un visefektīvākais būtu saņemt veto, ka mēs varētu saņemt kaut kādas kontrolas pilnvaras, lai pateiktu, vai šis infrastruktūras projekts atbilst mūsu politikas mērķiem vai ne. Bet problēma ar to ir tas, ka tur ir PTO. Ja mēs to izdarīsim tādu veto, uh, tad uh, būs ļoti sarežģīti attaisnot to starptautiskajā arēnā, bet tas būtu tas, ar ko būtu pietiekami. Trešo enerģijas paketi piemērot, tas mums palīdzēs, jo būs tāda sakārtot vide, kādā darboties šiem cauruļvadiem. Mums būs trešās puses pieeja, būs lielāka konkurence, būs caurskatāmība. Uh, būs nediskriminējošās tarifu kvotas, tas viss būs uh, izveidots, bet vai ar to pietiks? Man ir šaubas, jo es joprojām varu iedomāties, ka tāds cauroļvats kā Nord Stream 2 var atbilst šiem principiem, bet mūsu problēmas ar uh, politikas mērķiem joprojām saglabātos pat ja mēs atrastu tādu operacionālu veidu, kā šīs cauruļvads varētu darboties saskaņā ar trešo enerģijas paketi, joprojām paliktu tie paši e, iebildumi no politikas e, puses. Mēs šīs bažas nekliedēsim pat, e, ja ieviesīsim trešo enerģijas paketu. Mums būtu jāiet tālāk, un ja mēs vēlamies to darīt, un es neizslēdzu, bet to mēs nevaram izdarīt pātrinātā procedūrā, es domāju, ka Mums tad jāgatavojas 2020. gadam, jāgatavo uh, visaptveroša gāzes tirgus reforma, tāds priekšlikums. Uh, un tas varētu būt kaut kas tāds, uh, ko mēs atkal varētu skatīt un tad izvērtēt, vai šāds pēdiņās veto varētu būt īstenojums starptautiskajā tiesību ietvarā, vai nē? Jo es uz, uzskatu, ka tas būtu vienīgais efektīvais instruments, kas mums palīdzētu izvairīties no šāda veida problēmām, ar kurām saskaramies šobrīd šajā infrastruktūras projektā. Lielas paldies! Paldies par jūsu atbildēm un komentāriem, direktora kungs. Mums vēl ir nedaudz laika, ja kā jūs redzat, tad uh, man ir vēl citi jautājumi. Langenkungs. Jā, nu, es diemžēl ierados nedaudz vēlāk, jo līdz 16. manā kalendārā bija rakstīts, ka komisāri būs un šīs diskusijas būs pēc četriem. Varbūt uzdošu jautājumu, kur jūs, ģenerāla direktora kungs, savs, kur jau atbildējāt. Nu, tā tad par juridisko bāzi. 194. pants bija skaidrs, ka būs uh, ekspertīzi un kā mēs varētu būt droši, ka padome efektīvi pieņems lēmums. Viens jautājums un nākamais, nu kā bez šīm veto tiesībām, kā tad tas izskatītos? Varbūt, ka jūs to minējāt, tad atvainojiet mani. Otrs jautājums ir, ja es pareizi sapratu, tad. Uh, nu, šī juridiskā situācija Nord Stream 1 uh, uh, gadījumā bija skaidra, tā bija vēlama infrastruktūra, tā nebija pret likumiem, visas uh, kaimiņu valsts uh, bija iesaistīts, un tad jūs teicāt, starp Vāciju un Norvēģiju bija uh, divpusēja vienošanās, ja uh, Vācija ar Krieviju noslēdza uh, vienošanos bijušais uh, federālais. Uh, Kanclers ir ļoti augstā pozīcijā pagājušajā nedēļ ievēlēts. Vai šāda vienošanās tad būtu pietiekama? Kādēļ Vācija ir bijusi atturīga? Vai arī tā ir bijusi resoru balsošana Vācijā, kas tad tiek pieņemta, kad citi jau ir savus lēmumus arī pieņēmuši? Paldies! Paldies, priekšsādātāji. Īsts papildu jautājums. Es uh, uzklausīju, ko jūs teicāt. Tas bija diezgan interesanti. Es uh, to sapratu tā, ka komisija varētu mēģināt veto, bet veto nebūtu uh, pamatojams PTO kontekstā. Bet es tagad domāju, ka Eiropas politikas mērķu aizstāvis. Izskatās, ka te ir tāda bināra izvēle. Jūs varat pateikt, jā, nav skaidrs, tā tad labāk uh, neizmantot veto, bet šajā gadījumā Nord Stream 2 iet uz priekšu un mūsu politikas mērķi tiek uh, pārkāpti. Cita pieeja būtu atrast veidu, kā uzlikt veto un tad, lai tas nonāk PTO. Un varbūt, ka šī pieeja būtu auglīga, jo vēršoties PTO, uh, ir iespēja uzvarēt, bet ne, nekad nemēģinot, uh, ir skaidrs, ka mēs zaudēsim, kāpēc tad mēs nevarētu izvēl, iz, izvēlēties šo veto, izmainot likumdošanu, kas tad mums ir ko zaudēt, jo ja mēs to nedarīsim, tad būsim jau zaudējuši, saskaņā ar to, ko jūs teicāt. Also, Herr Gerte, Herr Burkhardt, noch zwei Fragen. Vēl divi jautājumi. Kad uh, Ukrainas delegācija viesojās Eiropas parlamentā, tad viņi mums paziņoja, ka šī, šie cauruļvadi ir izcilā stāvoklī, tur vispār nav nekāda problēma tehniskas dabas. Un otrs jautājums. Kādēļ komisija nerūpējas par um, savienojumu starp ziemeļu un dienvidu uh, cauruļvadiem. Runāju par to, ka tas notiks un uh, tas nav noticis un kādēļ, vai jūs atteicāties uh, no dabasgāzes padovēm uz Dienvidu Eiropu, nu, piemēram, ar Turciju, caur Turcija vai Nabuko? Kur ir Nabuko? Vai arī turpmāk, teiksim, sadarbības starp Krievijas un Ungārijas pusēm un kādēļ nav nekādi jautājumi, kas būtu uzdot par Irānu? Jo uh, arī Irāna ir vēlējusies eksportēt uh, uh, dabasgāzi, bet jūs noteikti zinat par to daudz vairāk nekā es. Paldies, kolēģi, vai vēl kāds grib izteikties, jo trešās kārtas nebūs, es atvainojos. Labi. Neviens negrib izteikties. Paldies. Un jums pēdējais uh, vārds. And, uh... Jā, Langenkungs var apliecināt, ka 194. pāns būs juridiskais pamats, un to mēs arī virziesim uz priekšu šajā priekšlikumā. Un tad jūsu jautājums par to, kāpēc Vācija nav uzsākus divpusējas eh, sarunas ar Krieviju, pavisam godīgi teikšu, nezinu. Mēs esam uzdevuši šo jautājumu visos līmeņos - komisāra, vicepriekšsādātāja, manā līmenī, un vienīgā atbilde, ko saņēma, bija - tas nav nepieciešams. Tātad. Viņi slēpjas aiz sava tiesiskā atzinuma, ka nav nekādas eh, piemērojams eh, enerģijas likumdošanas, un tāpēc viņiem nav jāved sarunas. Tas ir vienīgais skaidrojums, ko es saņēmu. Un man jāsaka, ka tā joprojām ir eh, Vācijas aizstāvētā pozīcija padomas darba grupā. Viņi ir konsekventi šajā jautājumā. Kāriņa kungs, jā, man patīk šī ideja Jums ir taisnība, ja mēs nemēģināsim, tad mēs tā arī neuzzināsim. Pietni vajadzētu izvērtēt šo iespēju, bet mēs nevaram to eh, darīt pātrinātajā procedūrā. Ja mēs piedāvājam šādu eh, lietu, tad mums ir vajadzīgs ietekmes novērtējums, un jūs zināt, ka tam ir vajadzīgs laiks. Tas tik ātri nenotiek, bet uh, tagad mēs varam ātri uh, padarīt uh, trešo enerģijas paketi piemērojam, un to mēs arī darīsim, un mēs tad varam uzdot jautājumu, vai ar to pietiek, vai tomēr jādara vairāk. Količek kungs. Kāda tad ir patiesība? Es tikai varu pateikt, ka saskaņā ar mūsu uh, rīcībā esošo informāciju runājot par šo tranzītu cauruļvadu, jo tur ir divi ja cauruļvadu, tur ir apmēram jāinvestē 2,3 miljārdi ASV dolāru. Tas ir fakts. Tātad nav tā, ka viņi ir uh, pilnīgi sapuvuši šie cauruļvadi, bet uh, Jukra transgās nav izdarījuši savu darbu, nav tranzīta uh, ieņēmumus uh, investējuši cauruļvada uh, sistēmas uzturēšanā. Investīcijas ir jāveic, bet ne 12 miljārdi, kā saka Gazprom. Saskaņā ar mūsu rīcību esošo informāciju tie ir 2,3 miljārdi. Ziemeļdienvidu koridors, un jūs minējāt arī uh, Nabuko, tas viss ir gaidāms ar citu nosaukumu. Mēs ar Eiropas Savienošanas instrumenta līdzekļiem atbalstām uh, Bulgārijas, Rumānijas, Ungārijas, Austrijas eh, savienošanas cauruļvadu, un tas lielā mērā ir identisks Nabuko maršrutam. Jūs minējāt arī Turkstream. Tas ir interesants jautājums. Turkstream 1 tiks īstenots un pavisam drīz, un tas arī uh, novadīs Krievijas gāzi līdz Turcijai, un tad ir jautājums, kas ar to notiks, un šeit no Krievijas puses tiek saņemtas ļoti dažādas atbildes. Pirmkārt, viņi caur Grieķiju šo gāzi ir pārdevuši Itālijai, to pašu gāzi viņi ir apsolījuši Bulgārijai ar tranzītu starpniecību. Tātad neviens nezin, kas, kas Gazprom ir prātā, kā vienmēr viņi uh, Uh, vienkārši mētājas ar dažādām uh, idejām, viņi cenšas sašķelt Eiropas dalībvalstis un uh, katram kaut ko tā kā pamest, pasviest un uh, sagraut mūsu vienotību. Un tad uh, vēl pāris vārdu par Bulgāriju un Dienvidu cauruļu. Vai tad, kad Krievijas puse no tā atteicās, tā bija Krievijas puse, nevis mēs. Uh, Tad uh, premjers Borisovs sūdzējās, nu, un ko tad mums tagad darīt, viņš teica, un mēs esam izstrādājuši kopā ar Bulgārijas valdību programmu, ko saucam uh, Balkānu gāzes uh, uh pā, sadals centru. Mēs gribam izveidot tirzniecības platformu, kas var uh, piedāvāt gāzi visam reģionam, jo īpaši, uh, tā, tā, tā, tā skaitā arī uh, Rietumbalkāniem, un ne tikai pa caurogadiem, bet arī sašķirtināto dabasgāzi uh, uh, ar termināliem no Grieķijas. Tur starp Bulgāriju un Sērbiju tiek uh, veidot savienojumi, un mums ir arī starp savienojums no, starp Bulgāriju un Rumāniju. Un nākotnē mums būs uh, uh arī gāzi no Bulgārijas un Rumānijas. Un mums tā tad būs šis viss, tas ir tas, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies radīt ekonomisko vērtību Dienvidu austrumu reģionā un nevis atstāt tos uh, atkarīgus no uh, rietumu uh, gāzes sadals centriem. Mēs vēlamies diversificēt, jo joprojām šis reģions simtprocentīgi ir atkarīgs no Krievijas gāzes, un tas nav ilgtspējīgi, un tāpēc mēs vēlamies izveidot uh, šo platformu. Tātad jūs redzat, uh, Mēs domājam daudz tālāk un arī darām vairāk nekā jūs varbūt zināt. Paldies! Mač. Liels paldies, direktora kungs, par uh, to, ka bijāt pie mums, par to, ka sniedzāt mums plašu informāciju, atbildot uz visiem jautājumiem, par ļoti atklāto diskusiju, un mēs uh, gaidīsim tad uh, komisijas priekšlikumu novembra pirmajā pusē. Tas mums ir ļoti svarīgs jautājums, arī informācija bija ļoti svarīga. Arī svarīga sanāksme būs piecos koordinātoru sanāksme, kur šī informācija noderēs. Paldies, dāmas un kungi, tagad pāriesim pie pēdējā šīs dienas darba kārtības punkta. Debriefing. Uh, let me say, uh, we had uh, a few colleagues all together. Mihau Boņim. Tātad eh, bija brauciens uz Poliju. Uh. Piedalījās daudz kolēģi, un ja es eh, varētu jūs pavisam īsi informēt, no 22. līdz 23. maijam ītra e delegācija apmeklēja Poliju faktu vāšanas braucienā, kas attiecas uz ītra e kompetencijām delegācijā, kā jau es teicu, ietilpa šie te kolēģi, kurus minēju, un šī brauciena mērķis bija, eh, lai vairāk uzzinātu par e Polijas eh, energoresursu struktūru un inovācijām tīrā enerģijā un tikties ar eh, jaunu uzņēmumu dibinātājiem un uzņēmējiem, lai uh, saprastu viņu inovatīvo pieeju un izaicinājumus, ar kuriem viņi saskaras, lai labāk uh, Uh, saprastu, kāda ietekme ir Eiropas Savienības fondiem uz šiem sektoriem un kā to varētu uzlabot. Delegācijas uh, brauciens bija uz Varšavu un Krakovu. Uh, tur ir, bija ļoti daudz tikšanās ar dažādiem iesaistītajām pusēm, tie tiešām bija dažādi. Un pirmajā dienā Varšavā delegācija tikās ar uh, dažādiem inovatīviem startup uzņēmumiem, kas piedāvā e veselības digitālos risinājumus, un tie bija startup digitālajā sektorā. Viņi apmeklēja arī Varšavas universitātes kampusu um, un arī Targovas uh, radošo centru. Tas bija ļoti interesanti, jo E, tur e, ir daudz kas vairāk nekā tikai tehnoloģijas. Mūsu uzņēma arī Varšavas e, pašvaldības priekšādātāja vietnieks. Un pēdējā dienā delegācija devās uz Zabži, tad otrajā dienā, lai apmeklētu tīro ogļu tehnoloģiju centru un tad uz Krakovu, lai padziļinātu iepazītos ar tehnoloģiju parku un uh, Krakovas uh, zinātnes parku. Uh, mums izdevās ievākt tieši informāciju no iesaistītiem pusēm un saņēmējiem un tiem, kas arī gūs labumu no tās likumdošanas, ko ITRE pieņem. Un, Tādējādi mums būs laba iespēja uzlabot mūsu darbu nākotnē šajā komitejā. Tas ir tāds īss uh, ziņojums par mūsu braucienu, ir arī interesants uh, foto. Uh, to jūs varat aplūkot, kad vien vēlaties, tas jums ir pieejams. Vai kāds no delegācijas biedriem gribētu kaut ko papildus pateikt? Neizskatās. Vai ir citi, kas grib izteikties, vai ir kādi jautājumi, komentāri? Nekas nav nevienam sakāms, liels paldies, tad uh, ar to arī uh, noslēdzam mūsu šīs eh, pēcpusdienas eh, sanāksmi, bet piecos tiekas koordinātori. Tas nozīmē, pēc 19 minūtēm sāksim sanāksmi. Rīt, 9 no rīta, 9 tātad, turpināsim, un mums ir diezgan daudz punkti jāizskata līdz 12.30, cik es zinu. Tātad līdz 12.30 eh, mums ir jābeidz rīt, un rīt pēcpusdienā ir brīvs laiks. Paldies visiem! Tiksimies eh, pēc 18 minūtēm koordinātāru sastāvā.